Um, colleagues, given... Labrīt, kolēģi! Priekšādātājs vēl nav ieradies. Es esmu referente pirmajam darba kārtības punktam. Ņemot vērā šos abus apstākļus, es gribētu ierosināt sākt sēdi, ja jums nekas nav pretī. Brīnišķīgi, nevienam nav iebildumu. Mēs beidzot esam nonākuši līdz tādai situācijai, kad varēsim balsot par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto uh, Eiropas Savienības pasažieru datu reģistru datu apstrādu un pārsot, pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam. Tiem, kas šeit ir klāt, droši vien nevajag garus skaidrojums par to, kas noticis līdz šim. Eh, izdalītajos dokumentos uz galda jūs atradīsiet īsu uh, rekomendācijas projektu Un, manuprāt, arī paskaidrojumu raksta projektu, kas vakar vakarā jums visiem tika izsūtīts. Es saprotu, ka dokumentus esat saņēmuši pēdējā brīdī, jums nav bijis pārāk daudz laika tajos iedziļināties, taču tas ir vienīgais veids izskatīt šodien šo jautājumu, eh, lai virzītu šo lietu uz priekšu un liktu arī citām iestādēm darboties ātrāk. Ceru, ka jums visiem ir pieņemama šāda darba kārtība. Ja runājam par laika grafiku tad mans priekšlikums ir šodien veikt viedokļu apmaiņu, balsot eh, komitejā 17. oktobrī par rekomendācijas projektu. Un tādā gadījumā būs iespējams šo dosjē nodot plenārsēdē oktobra beigās. Ja runājam par rekomendācijas projektu, tad tas ir pavisam īss. Mums ir divas iespējas. Mēs varam dot savu atļauju vai piekrišanu vai nedot to. Tās ir divas iespējas. Rekomendācijas projektā es piedāvāju piekrist šim noliegumam, bet paskaidrojumu rakstā kuru mēs izstrādāsim vēl kopā ar citu politisko grupu ēnreferentiem, es vēlētos pieminēt dažas, vēl, dažas no neatrisinātiem jautājumiem. No vienas puses pareizi, taisnība ir tā, ka mēs esam apstiprināja, uzlabojuši iepriekšējo nolīgumu, it īpaši dažas definīcijas ir uzlabotas. Agrāk definīcija bija ļoti, ļoti plaša, proti pasažieru datu reģistru varēja izmantot daudz un dažādiem uh, mērķiem, bet eh, šobrīd jaunajā projektā tos var izmantot tikai terorismu draudu apstākļos un nopietnu pārobežu noziegumu gadījumos. Tas ir būtisks progress, šī definīcijas uzlabošana. Bet ir vēl, vēl pāris lietas, kuras mums ir jāskata praksē, kā tās darbosies, vai tiešām tā, kā mēs cerējām, vai ne, un vēl ir dažas neatrisināts lietas. Viena no lietām, ko mēs nepanācām šajā dosjē, eh, attiec arī uz citiem PDR nolīgumiem. Un runa ir par nepieciešamības un proporcionalitātes pamatotību. Gadiem ilgi Eiropas komisijai esam lūguši, lai mums sniedz uh, lai izstrādā pārbaudas datu vākšanas un izmantošanas nepieciešamībai un proporcionalitātei. Ir ļoti daudz jocīgu stāstu par to, kā to var noteikt, bet mums nav nekādu nopietnu pierādījumu tam, kā mēs vāksim datus tik lielā apjomā, tik ilgi. Protams, šie dati ir ļoti noderīgi. Mums ir bijuši dažādi komandējumi uz uh, tādām vietām, kur šie dati tiek uh, uzkrāti. Mēs zinām, ka šie dati var būt ļoti noderīgi atsevišķos gadījumos un ļoti nepieciešami atsevišķos gadījumos. Taču joprojām mums trūkst pierādījumu tam, kādēļ ir jāatļauj uh, miljoniem nevainīgu cilvēku personu dati jāuzglabā ļoti ilgu laiku, tik ilgu laiku, kā šobrīd ir paredzēts. Domāju, ka nākotnes nolīgumos mums jādomā par šo apstākli. Vēl viena lieta. Man ir būtisks domstarpības ar Eiropas komisiju attiecībā uz tiesisko pamatu. Esmu dziļi pārliecināta, ka 16. līguma punkts par datu aizsardzību ir īstais juridiskais pamats, un nevis eh, divi panti, kas runā par policijas un tieslietu iestāžu sadarbību. Ja mēs skatāmies uz PDR nolīguma vēsturi, tad tas kļūst pavisam skaidrs, kāpēc 16. pants ir pareizais. Sākotnējais nolīgums ar ASV tika parakstīts tādēļ, ka ASV vāca PDR datus gaisa satiksmes pārvadātājs saskaņā ar Eiropas Savienību nedrīkstēja šos datus sniegt amerikāņiem. Tātad sniedzot šos datus, viņi pārkāpa Eiropas Savienības normatīvos aktus, lai izvarītos no problēmām un lai nodrošinātu to, ka datu nodošana ir saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības standartiem, tika pārakstīts sākotnējs nolīgums par PDR ar amerikāņiem. Tātad ir skaidrs, ka šādu nolīgumu galvenais mērķis ir datu aizsardzība. Tas kļūst vēl skaidrāks, ja ņem ņemam vērā to, ka e, runa nav par Eiropas Savienības sadarbību uh, policijas un uh, tieslietu iestāžu starpā. Nē, šeit ir runa par sadarbību ar trešajām pusēm, ar Austrāliju, ar ASV, un mēs nevaram izlemt šo trešo valstu vietā, kādus datus viņi var vākt un kādus nē. Uh, Diemžēl šo cīņu sarunās šobrīd esam zaudējuši, un patreizajā brīdī Eiropas komisija uzstāja, ka 16. pāns nevar būt ne daļēji, ne pilnīga juridiskā bāze. Viņi tikai atsauc uz to pavisam tādā uh, nekonkrētā veidā, kuram nav nekāda juridiska svara. Manuprāt, tas ir problemātiski. Pēdējais komentārs ir par datu uzglabāšanas laiku. Šobrīd tiek piedāvāts datus uzglabāt 5,5 gadus. Daļa no šiem datiem būs depersonalizētā formā uzglabāti. Iespējams, ka 5,5 gadi, 5,5 gadi ir uh, labs periods, bet varbūt arī nē, mums nav nekādas pieredzes šobrīd. Nav arī nekāda tāda konkrēta pamatojuma, kāpēc tieši šāds laiks šķiet tas izvēlēts uz labu laimi Līdz iepriekšējiem gadam, līdz pagājušajam gadam Austrālijas muitas dienas vispār datus neuzglabāja. Es nezinu, kāpēc viņiem būtu jāmaina šī praksa. Un šeit mēs nonāk pie savu secinājumu. Ņemot vērā visu iepriekš teiktu, tomēr es gribētu ieteikt godātajiem kolēģiem atbalstīt šo nolīgumu Ne jau tādēļ, ka mēs esam simtprocentīgi apmierināti un viss mūsu bažas būtu atrisināts, bet tādēļ, ka, ja izsveram visas iespējas, tad, manuprāt, reālās, no reālo iespēju vidus šī ir vislabākā. Ja mēs neapstiprināsim šo nolīgumu, tad pasažieru datu reģistru dati tomēr tiks nodoti, bet nesaskaņā ar mūsu no, no, nosacījumiem. Datu pārraide notiks es domāju, ka šīs nolīgums ir pieņemams. Tas piedāvā labu līmeņu datu aizsardzību, pat neskatoties uz visām tām vājajām vietām, kuras es tikko aprakstīju. Tātad mans ieteikums ir apstiprināt šo nolīgumu. Ok, thank you. Paldies, Intvelds kundzei, par rekomendācijas vai ieteikumu projektu izskatīšanu, projekta aprakstu par nolīgumu noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Austrāliju. Tagad uzklausīsim ēnu referentu. Fosa kungs. Pēc tam varēs izteikties arī citi deputāti, komisijas pārstāvis. Foskungs, jums vārds pirmajam. Vielen dank. Um, zunächst einmal, äh, Sofija. Paldies. Paldies par Eh, to, ka jūs tik precīzi aprakstījāt, kāds noskaņojums valda mūsu grupā. Tas tiešām bija ļoti precīzi. Ja mēs raugāmies uz mērķi, proti nodrošināt labāku datu aizsardzību, tad jāsaka, ka tomēr esam pavirzījušies uz priekšu šajā virzienā. Nevar teikt, ka ar pilnīgi katru punktu esam apmierināti, bet tomēr esam tuvojušies mērķiem. Uh, mērķim un eh, ņemot vērā to, kādas sekas būtu, ja mēs kā Eiropas parlaments, kā viena no Eiropas institūcijām atteiktos rīkoties šajā sfērā, tad sekas būtu vēl bēdīgākas, ne tikai runājot par konkurences tiesībām, par konkurences spējas situāciju, bet eh, ņemot vērā arī to, ka lidostās tiktu pieprasīti dati, bet arī vērtējot situāciju kopumā. Tā kā, manuprāt, ja mums ir iespēja ņemt šo lietu savās rokās un ieviest standartus, tad, manuprāt, cita labāka ceļa nav kā divpusējas vienošanās vai no nu ar valstīm vai ar līdzsabiedrībām. Tāpēc kopumā raugoties uz rezultātu, esmu apmierināts ar to. Un mums to vajadzētu atbalstīt, kaut gan daži punkti, daži panti varētu, protams, būt labāki. Bet, kā es jau teicu, kopumā ņemot vērā iespējamās sekas un impulsus, kas varētu nākt no ASV, rezultāts ir labs un to vajadzētu atbalstīt. Paldies! Uzklausīsim ēnu referentus. Sipels kundze. Ja, šön, dank, ich möchte mich mal... Paldies, es atbalstu to, ko teica iepriekšējais runātājs. Es kā referente novērtēt arī ļoti augsti to darbu, kas ļoti aktīvi iesaistījās. Un, protams, neviens no mums nevarētu būt simtprocentīgi apmierināts ar to, ko esam panākuši. No otras puses, mēs tas arī nu, nav iespējams, jo mums ir jābūt gataviem slēgt kompromisus. Bez vienošanās mums tāpat būtu jāsniedz kaut kāda veida dati, un Tāpat kā teica Fosa kungs, manuprāt, ja mums nebūtu tik daudz divpusēju vienošanos, tad, manuprāt, arī šī vienošanās nebūtu tik kvalitatīva. Mēs paši taču arī vēlamies, lai mūsu ārējās robežas būtu drošas, un nav jau principā aizliegts, ka dati tiek izmantoti arī sadarbībā ar trešo pusi, bet tomēr kaut kādi standarti ir jāievēro. Un, kā es jau teicu, rezultāts nav ideāls, bet tas ir labāks nekā tas, par ko mēs diskutējām pašā sākumā. Un parlaments ar dažām tādām kritiskām piezīmēm uh, var tomēr šo vienošanos atbalstīt. Paldies, Sīpels kundze. Uzklausīsim Kirkopu kungu. Sorry, Chairman. Um, yes, good morning. Labrīt. Paldies. Es tikai pavisam nesen uzzināju par šīm pārmaiņām darba kārtībā un tādēļ nedaudz nokavēju sēdes sākumu. Atvainojos par to. Es gribētu pateikties Sofijai par ieguldīto darbu šajā dosie. Esmu priecīgs, ka mēs esam varējuši vienoties. Es jau visu laiku šo sarunu gaitu esmu uzsvērs to, cik vērtīgi ir e, šos datus pareizi aizsargāt, bet arī labi lietot. Un, protams, ka šajā nolīgumā ir daudz uzlabojumi, tīpaši runājam par datu uzglabāšanu. Domāju, ka šeit tiešām ir būtisks progress panākts. Protams, ka mums ir jābūt, jārīkojas atbildīgi un jāatbalsta šis noliegums. Neesmu simtprocentīgi laimīgs, bet 95,3% apmierināts ar to esmu. Izņemot to, ka pēdējā brīdī tika izdarīts izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā. Mēs zinām, ka dati tiks nodot ar nolīgumu vai bez. Tas ir tā ir reālā dzīve. E, domāju, ka daudz labāk būs, ja ir apstiprināts šis nolīgums, kas vismaz regulē un aizsargā Eiropas Savienības pasažieru datu lietošanu, un tas ir milzīgs solis uz priekšu. Un tādēļ vēlreiz gribētu sveikt Sofiju, un, protams, man politiskā grupa pilnībā atbalstīs šo nostāju. Paldies! Tavāreš kungs, lūdzu. Thank you, I'll be... Paldies! Izteikšos ļoti īsi, jo man tūdaļ pat ir jādodas uz citu komitejas sēdi. Man tur būtu bija jābūt arī šobrīd. Jans Obrechts arī ir ieradies, tā kā viņš uh, arī varēs izteikties par šo jautājumu. Es Sofijai uh, nepiekrīt šajā jautājumā. Es saprotu, ka šis nolīgums ir labāks nekā tās, kāds mums ir ar amerikāņiem. Es zinu, ka datu pārraide notiks ar vai bez nolīguma, tā netiks pārtraukta, taču man ļoti nepatīk šis uzglabāšanas laiks. Mēs zinām, ka nav nekādu skaidru noteikumu par datu uzglabāšanas ilgumu, bet es domāju, ka mums ir jā, jādomā par mūsu pašu argumentu konsekvenci. Uh, ja mēs izmantojam precedenta tiesības Eiropas iekšienē, tur ir noteikts, ka vairākus mēnešus jāuzglabā dati. Tagad mēs sakām 5,5 gadus. Mani satrauc vispār šī datu nodošana trešajām valstīm, bet tā kā man jāskrien prom, tāda es vairs tālākajās debatēs nepiedalīšos. Varbūt Jānis Olbrehts var jums pastāstīt cīkāk par mūsu grupas bažām. Thank you, then. Paldies! Albrecht kungs! Vai jūs gribētu turpināt, tavarašu kungi, iesākto? Es gribētu komentēt šo jautājumu, jā, taču šī pēdējā brīža darba kārtības pārmaiņa, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemama. Es šādi nevaru strādāt, es neesmu gatavs šobrīd uzstāties par šo jautājumu. Vakar vakarā saņēmu ēpastu par darba kārtības pārmaiņu, man taču ir tik daudz citu lietu arī, kas jādara. Šis nav īpaši labs veids, kā vadīt šīs komitejas darbu. Uh, es nevaru tādējādi pamatīgi veikt savus pienākumus. Ja runājam par šo nolīgumu, tad mēs esam pieņēmuši vairākas rezolūcijas par PDR, esam skaidri pateikuši, kādas ir mūsu sarkanās līnijas, mūsu principi. Ja es salīdzinu šo nolīgumu priekšlikumu par sadarbību Eiropas Savienības Austrālijas starpā ar tām rezolūcijām, kas mums ir bijuši ar visām sarkanajām līnijām, tad es neredzu, kā gan tiek ievērot šeit šīs sarkanās līnijas. Īpaši satraukts esmu par profilēšanas jautājumu, kas pat neparādās šajā nolīgumā. Uz šo jautājumu vispār nav rasts atbildes. Tas vienmēr ir bijis parlamentam svarīgs jautājums. Mēs vēlamies datu profilēšanu uh, lai tā netiktu iekļauta šajos pasākumos. Bet vienmēr esam prasījuši, lai tiktu definēta šī profilēšana. Manuprāt, šīs nolīgums ir nepieņemams parlamentam. To nevajadzētu leģitimēt, jo tas būs kā precedents nu, sarunām ar citām trešajām pusēm. Uh, un arī kā precedents nākotnes pasākumiem Eiropas Savienības iekšienē. Ir jau bijušas vairākas konstitucionālo tiesu sēdes, kas saistīts ar šo te jomu, proti ar datu uzglabāšanu masveidā, uh, un es nedomāju, ka mums ir pieņemams šāds nolikums. Appreciate. Albrecht kungs, mēs pilnībā respektējam jūsu komentārus Eh, un arī jūsu kritiku par parlamentārā darba formām, taču es eh, gribētu arī atbildēt uz šo jūsu kritisko izteikumu par Liba komitejas darba metodēm. Šeit ir vairāk nekā 50 deputāti, kas strādā Liba komitejā. Un nevienam no mums, pat arī ne man, šī nav vienīgā komiteja un vienīgais pienākums Eiropas parlamentā. Mums visiem ir jāstrādā arī citās komitejās. Mums ir citi pienākumi parlamentā, kas ir jāveic. Balsts no zāles tieši tādēļ arī mums ir darba kārtība, lai atvieglotu mūsu darbu. Priekšsādātājs, mēs šobrīd uh, sastopamies ar ārkārtīgi lielu darba slodzi. Un tādēļ reizēm gadās kā tas gadījās vakar, kad Intvelds kundze teica, ka varbūt ir iespējams vairākus darba kārtības punktus pārcelt uz agrāku rīta stundu, lai Sofija Intvelta varētu iesākt šīs dienas sēdi tieši ar savu e, ieteikumu projektu. Un vakardienas sēdē mēs nolēmām šādas izmaiņas veikt. Nekādu iebildumu pret to nebija. Tādēļ es domāju, ka jūsu kritika ir nepamatota. Es domāju, ka tas ir pārspīlēt teikt, ka tas ir nepieņemami un neciešami. Tā bija piemērotākā lieta, ko mēs varējām izdarīt. Mēs eh, piekritām Intveldes kundas priekšlikumam nedaudz grozīt darba kārtību. Tas nenotiek katru reizi, tas notiek reizēm, tad, kad tas patiešām ir nepieciešams. Uh, Mums ir milzīga darba slodze, un tādēļ ir dabiski un arī saprātīgi būt elastīgiem un respektēt kolēģi ieteikumus, tā lai mēs varētu risināt pēkšņi radušās problēmas. Es esmu pārliecināts, ka šādu paskaidrojumu jūs sapratīsiet, Olbrecht kungs. Bronksa kungs, nākamais runātājs. Pēc tam uzklausīsim vēl dažus deputātus un tad komisijas pārstāvi. Nūras Dalmeida kungu. Un pēc tam eh, Intvelds kungs. Bronks kungs. Paldies. Jautājums, man ir nepieciešama daži paskaidrojumi. Es atvainojos, neierados laikā, un man nav arī nekādu cienīgu aizbildinājumu. Iespējams, ka sākumu uzrunā Intvelds kundze jau paskaidrošos jautājumus. Pat ja mēs neparakstītu noliegumu, dati tomēr tiks nodot austrāliešiem un uzglabāti. Tas tā tad nozīmē, ka mēs runājam šeit par tādu informāciju, ko parasti nodod gaisa pārvadātājiem, nu, piemēram, kredītkāršu datus, maksāšanas veidu un tā tālāk. Vai e, šajā informācijā ietilpst arī informācija, kas tiek sniegta valdībām par vīzām un vīzu izsniegšanas detaļām? Paldies, Trientifilīdis kungs, nākamais priekšādātāji, paldies. Uh, Gribētu pateikties Sofijai par ievadrunu, ko viņa šodien teica. Tas man paskaidro ļoti daudz jautājumus. Es neesmu savas grupas ēnu referents. Ēnu referente ir Ernsts Kundze, un viņš šodien nav darbā, bet viņa vēlējās, lai es norakstītu, lai es nolasītu piecus punktus, ko viņš šeit ir uzrakstījis kā svarīgs. Pirmais punkts. Eiropas parlaments divreiz 2010. gadā 5. maijā un 2010. gada 11. novembrī pieņēmis rezolūcijas pār PDR nolīgumiem, lai tie būtu proporcionāli. Dažas būtiskas lietas, kas bija šajās rezolūcijās, nolīgumā neparādās. Eiropas parlaments ir lūdzis PDR datus izmantot tikai terorismu noziegumu apkarošanā saskaņā ar 2002. gada ietvaru nolēmumu 475. Šim noliegumam ir daudz plašāks aptvērums. Šie, šie dati tiks lietot arī būtiski pārobežu noziegumu atklāšanā. Austrālijā šie nopietnie noziegumi tiek sodīti ar vairāku gadu cietumsodu. Mēs uzskatām, ka tādējādi ir pārāk daudz nolieg, noziegumu, kas ir iekļaut šī nolieguma aptvērumā. Daudz no tiem nebūtu neatiecas uz terorismu. Datu nodošana trešajām valstīm tajā notiek saskaņā ar parlamenta prasībām. Trešai valstī ir jāsola, ka tie, tā izpildīs nolīgumā pieteiktu, nolīgumā minētos drošības pasākums. Tāpat ir nepieciešams definēt, ka PDR ir proporcionāli. 5,5 gadu uz, uzglabāšana e, ir noteikti kā termiņš, bet nav noteikts, kāpēc tas ir proporcionāli. Pēc eh, trim gadiem dati tiek depers depersonalizēti un vēl divi ar pusgadus tiek uzglabāti. Tas eh, neko nenozīmē, jo pēc depersonalizācijas vienalga šos datus ir iespējams lietot dažādās izmeklēšanās. Tātad šie dati patiesībā nav ne personalizēti. Tie ir masveida dati, kurus ir nedaudz grūtāk pie, kuriem nedaudz grūtāk piekļūt, bet kas tomēr nav privāti. Un visbeidzot, Amerika, Austrālijas privātuma aģentūra e, atzīst, ka viņu privātuma un drošības standarti daudz zemāki nekā Eiropas Savienībā. Priekšādātāji, tā, tā, tas ir viss, ko Ernsts Kunz vēlējās pateikt. Paldies! Oui, monsieur le président. Euh, je... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Veržiet kundze gribētu paturpināt Rianta Vilides kunga teikto. Piekrītu tam, ko teica Tavareš kungs un Albrecht kungs. Taisnība. Šīs nolīgums nav tāds pats kā nolīgums ar ASV. Taču domāju, ka no, šis nolīgums iet pārāk tālu. Es esmu lasījusi Sofijas Intvelts izteikums par šiem jautājumiem, bet tomēr man šaubas nav kliedētas It īpaši gribētu runāt par četriem punktiem, kas atbilst arī tam, ko citi kolēģi šeit minēt. Kas ir smagi noziegumi? Es gribētu to zināt mūsu mērķis taču ir apkarot terorismu. Vienmēr esam uzskatījuši, ka ir nepieciešams precīzi definēt šīs lietas. Un šobrīd tas tā nav izdarīts. Un no proporcionalitātes principa esam visai tālu. Kādi tieši ir tie dati, kas tiks nodoti? Arī šeit, man liekas, ir pietiekami liela neskaidrība. Kādēļ datu uzglabāšanas laiks ir pagarināts, salīdzinot ar iepriekšējo nolīgumu? Tas ir milzīgi liels ilgums, nekur citur tāds netiek pieminēts. Un visbeidzot, vai ir iespējams saņemt paskaidrojumus par datu nodošanu trešajām valstīm? It īpaši par valstīm, kurās ir ļoti smaga noziedznieku vajāšana. Man nav eh, rastas pietiekami skaidrs atbildes uz šiem jautājumiem. Es gribētu tās saņemt. Paldies! Un tagad pirms dod vārdu Intveldes kundzei, iespējams, ka komisijas pārstāvs Lunas Dalmēda kungs gribētu komentēt. Everybody, we think this uh, Labrīt visiem! Mūsuprāt, šīs nolīgums ir ļoti labs rezultāts, kas varētu patikt parlamentam. Tas iekļaujās padoms sniegtajos norādījumos par sarunām, un mēs uzskatām, ka tas nodrošina labu līdzsvaru starp drošību un privātumu un dataizsardzības prasībām par konkrētiem nolīguma punktiem, un, manuprāt, tos caurskatot, es atbildēšu uz lielāko daļu uzdoto jautājumu. Dātu uzglabāšanas periods. Tas patiešām bija visaršītākais jautājums. Dātu uzglabāšanas ilgums būtībā nav mainījies, tas ir 5,5 gadi, 5,5 gadi, tas nav palielināts. Mainījies ir tas process, kā mēs uh, uzglabājam datus, kā Austrālija to dara piekļuvē datiem um, pirmajos trīs gados būs pilnīgi, un pēc trīs gadiem dati, kas identificē uh, pasažieri, tiks izņemti. Šis nolīguma aspekts tiks ņemts vērā pirmajā kopējā pārskatā, kas notiks vienu gadu pēc uh, nolīguma parakstīšanu, tātad uh, vienu gadu no pēc šī brīža, un mēs it īpaši pārbaudīsim, vai šī pakāpeniskā piekļuva ar vien mazāk datiem piecu ar pusgadu laikā ir uh, labi darbojusies. Par aptvērumu, manuprāt, mums ir ļoti labs nolīgums, ir ļoti skaidrs, kāda veida mērķiem PDR var izmantot. Tas ir ierobežots, lai noteiktu un izmeklētu terorismu no gadījumus un smagas pārobežu noziedzības gadījumus. Un šie nosacījumi ir ierakstīti nolīgumā. Mums ir terorisma definīcija, kas ir saskaņā ar Eiropas padomas ietver lēmumu par cīņu pret terorismu un par smagu pārobežu noziedzību, ir ļoti skaidrs, ko mēs ar to domājam. Tie ir noziegumi, kas ir sodām vismaz ar četriem gadiem cietumā vai ar vēl smagāku sodu, pieņemot, ka ir pilnīgi skaidra juridiskā noteiktība. Tāpat ir pievienots, ka noziegumam ir jābūt pārobežu, un tas nav atvērts jēdziens, Tas ir definēts saskaņā ar ANO konvenciju par pārobežu organizēto noziedzību. Nav nekādu divdomību par, tā teikt, push un pull. 20. pantā ir norādīts, ka visi dati ir jāsniedz izmantojot push metodi. Tāpat mums ir ļoti laba sadarbība tiesu un policijas iestāžu starpā ar Austrāliju. Austrālijai ir jāsniedz mums informācija par visu, kas varētu interesēt mūsu tiesību sargājušās iestādes, vai tas būtu Eiropola, vai dalībvalstu iestādes, vai Eirojus, un ir jāatbild uz šo iestāžu lūgumiem sniegt informāciju no PDR, kas ir sniegts Austrālijai. Par datu aizsardzības nodrošinājumiem ir ļoti skaidrs, ka tie tiek piemērota bez izņēmumiem visiem pasažieriem, nav nekādu divdomību par jutīgajiem datiem, tie ir aizliegti, tos nedrīkst nodot. Visu procedūru rūpīgi uzrauga Austrālijas informācijas komisārs. Ir tiesības piekļūt un cēst datus par jebkuru uh, individu in, Austrālijā. Tāpat nav atļauts apstrādi pēdējo datu, kas rada nelabvēlīgu juridisko rezultātu pasažieriem, līdz ar to mēs uzskatām, ka profilēšana kā tāda nav iespējama šī nolīguma rezultātā. Visa datu apstrāde tiek reģistrēta un eh, tādējā tiek nodrošināts pārskats. Datus var sniegt tikai citām Austrālijas iestādēm atsevišķos gadījumos, tādos, kas ir paredzēti nolīgumā. Un arī trešajām valstīm sniegtie dati ir saskaņā ar stringām badlīnijām, saskaņā ar nolīgumu un tikai atsevišķos gadījumos, un no austrāliešiem mēs saņēmām, ka dalību valstu atbildīgās iestādes tiks informētas par to, ka tās pilsoņu dati ir nosūtīti kādai trešajai valstī. Kā es teicu, pirmais kopējais pārskats notiks vienu gadu pēc parakstīšanas brīža par šo jautājumu par vajadzību un proporcionalitāti PDR izmantojumā. Mums ir bijušas ļoti auglīgas slēgtās sanāksmes diskusijas ar šīs komitejas dalībniekiem, un mēs esam gatavi turpināt šīs diskusijas, ja tas tiks uzskatīts par vajadzīgu. Paldies! Paldies! Prozdi, Polijas prezidentūras pārstāvis lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! un labrīt visiem deputātiem. Un būtībā es varu piekrist tam, ko teica komisija, bet vēlos uzsvērt vienu konkrētu daļu šajā nolīgumā. Un tas nav kaut kas tāds, kas uh, kristu acīs skatoties uz šo nolīgumu. Padome, ieklausoties arī komitejas uh, dalībnieku viedokļos, saprata, ka būtu pareizi komisija ja prasītu konkrētu apjomu, un komisija atkal uzsāka sarunas ar Austrāliju un bija kopēja deklarācija, kas tika pievienot nolīguma tekstam. Vai vienmēr jau var teikt, ka šāda kopēja rezolūcija nemaina paša nolīguma tekstu būtību, bet tur tiek uzsvērti trīs konkrēti elementi. Proti, ka konkrētais mehānisms attiecībā uz ziņojumu sniegšanu tiktu izveidots. Un viss, kas principā būtu jādara, uh, saskaņā ar datu nosūtīšanu tiek darīts, izmantojot case by case principu un pēdīgi konsultācijas ar Austrāliju būtu viens no svarīgākajiem procesa elementiem, kas izriet no šī nolīguma īstenošanas. Tas uzsver, ka Austrālijas puse ir gatava uzturēt kontakts ar mums, un es no prezidentūras puses vēlos teikt paldies komisēji tīpaši par to, ka viņi spēja no jauna uzsākt šīs sarunas un vienoties ar Austrālijas pusi. Un, protams, tas nekad nenotiktu, ja parlaments nebūtu paudz savus viedokli un ja Austrālijas puse nebūtu gatava mums piekāpties. Paldies, priekšsētāji! Paldies, un tagad došu vārdu atkal Intrēlas kundzei. Paldies, priekšsētāji! Jā, vispirms eh, es nedaudz eh, piemirsu sākumā pateikt paldies ēnu referentiem. Mēs strādājam kā komanda un turpināsim tā strādāt, jo ir vēl arī citi nolīgumi, kas ir jānoslēdz. Pirmkārt par to, ka teica zaļie un guļie, bet arī nedaudz komisija. Eh, lai būtu pilnīgi skaidrība, es neesmu simtprocentīgi apmierināts ar šo tekstu. Uh, Un Nuņies kungs, jā, ir ļoti lab, daudz labu lietu šajā eh, nolīgumā, bet mēs visi zinām, ka joprojām ir daudz trūkumu. Runāju par aptvērumu, jā, ir laba juridiskā definīcija, bet eh, joprojām pastāv iespēja izmantot izņēmumus, jau ir bijušas bažas par to, un tas nav pilnībā atrisināts šī tekstā bet mums ir jāapsver tas, kas ir mums iespējams šobrīd, vai ir iespējams vienoties pa jaunu par šī nolīguma tekstu. Nē, jābūt atklātiem, šādas iespējas nav. Mums pieejamā iespēja ir teikt jā vai nē tam, kas ir piedāvāts. Ja būtu kā cita iespēja, ticiet man, es eh, atbalstītu to kā referenta. Bet, eh, diemžēl, ir jādzīvo realitātē Un uh, jautājums ir, vai mēs tad uh, sniedzam savu svētību šādam nolīgumam vai nē. Es arī domāju līdzīgi kā goja un zaļo grupa. Daudzi no neatrisinātajiem jautājumiem nav pat nolīguma tekstā, bet vairāk plašākā kontekstā šim jautājumam. Kā es teicu, vajadzības un proporcionalitātes jautājums nav pilnībā parādīts, bet tā nav gluži daļa no nolīguma. Tas ir kaut kas, kas komisē būtu bijis jāizdara, un tas būs jāizdara gaidāmajos nolīgumos un ar Eiropas pēdējā. Vēl jautājums par tiesisko pamatu, bet arī tas uh, nav daļa no nolīguma kā tāda. Ja paskatāmies uz divām rezolūcijām, kas tika pieņemts pagājušajā gadā maijā un novembrī, nolīgumā tiek panākt atbilstību daudziem kritērijiem, ko mēs tur izvirzījām. Tā kā daudzas mūsu bāžas patiesībā uh, neiekļaujas nolīguma tekstā kā tādā. Veržāk kundzei vēlos teikt, dati, ko var apkopot, ir ļoti skaidri definēti. Tas nekad nav bijis jautājums, vienmēr bijis pilnīgi skaidrs, kurus datus var uh, savākt un kurus ne. Uh, ir noteikumi par tālāku pārsūtīšanu, uzglabāšanas periods 5,5 gadi, manuprāt, ir tāds uz labu laimi izvēlēts skaitlis. Varbūt tas pa garu, varbūt pa īsu, varbūt tieši laikā, bet mēs vienkārši nezinām. Un tas ir jautājums, ar kuru bija rūpīgāk jāstrādā komisijai, un ceru, ka viņi tā darīs turpmākajā darbā. Par profilēšanu nolīgumā profilēšana nav minēta. Varbūt tās ir labziņas, varbūt sliktas, varbūt tas nozīmē, ka profilēšana nav pieļauta, bet vienlaicīgi var nozīmēt arī, ka tā ir atļauta. Un ja komisija saka, ka nav nekādu automātisku lēmumu, tas ir rakstīts nolīgumā, un līdz ar to nav iespējams veikt profilēšanu, nu tad es domāju, ka jūs kļūdaties, jo automātiski lēmumi un profilēšana ir divas atšķirīgas lietas, Un ja tas ir tāds pieņēmums, uz kuru balstījās komisija pārunās, tad es uzskatu, ka jūs esat kļūdījušies. Mēs neesam saņēmuši nekādas garantijas, ka nebūs profilēšanas. Mēs, mums ir garantija, ka nebūs automātisku lēmumu, bet tas nav viens un tas pats. Man ir prieks eh, dzirdēt, ka ir paredzēts kopīgs pārskats pēc gada par eh, aptvērumu ierobežojumu. Es joprojām uzskatu, ka ir trūkumi. Uh, iespējami izņēmumi, piemēram, sabiedriskās veselības jautājumi, bet, nu, tas jau nekādā veidā nav saistīts ar terorismu vai smagu pārobežu noziedzību, tā kā ir šādi trūkumi un tas ir jāatzīst. Es iesaku balsot par, bet es neieteiktu uh, runāt tik uh, pašapmierināt kā līdz šim. Un vēl pāris piezīmes komisijai. Mēs zinām, ka ne visas dalībvalstis atbalstīs un piekritīs šādam nolīgumam. Mēs zinām, ka būs atturēšanās eh, gadījumi vismaz viens, kāda ļoti liela dalībvalsts. Eh, otrs komentārs. Komisārs ir plenāra sesijā atklāti pateicis, un tas ierakstīts protokolā, un mēs vēlamies to apstiprinātu korespondences ceļā, tad komisāra ir atzinusi, ka būs priešakumi par nolīguma apturēšanu, ja parlaments komisē to lūgs. Nolīgumā nav pilnīgi skaidrs, kāda būtu šī procedūra, bet ir politiska vienošanās, un mēs vēlētos to apstiprināt pirms balsojuma. Uh, Un pēdējais komentārs, tas nav saistīts ar nolīgumu ar Austrāliju, bet komisē viena lieta būtu pilnīgi skaidri jāsaprot, jo mēs jau daudzus gadus prasām vairākas lietas un ir ļoti daudz jautājumus, kuriem neesam saņēmuši atbildes. Bet ir viena lieta, kas komisē būs jānodrošina pirms mēs balsosim par nolīgumu ar ASV un proti skaidrojums par divpusējiem nolīgumiem ar dalībvalstīm. Divi no šādiem nolīgumiem ir noslēgti vēl šī vasarā un tur ir atsauce uz PDR, jo mēs gribētu zināt, par ko mēs runājam, ja vienlaikus aiz mūsu mugurām dalību valstis arī runā par PDR. Man nav uh, pārliecības, ka tieši tas pats ir noticis ar Austrāliju, bet komisēji to vajadzēs paskaidrot ļoti steidzīgi un noskaidrot, vai visas dalību valsts ar mums ir gatavs sadarboties. Mums ir jāiegūst šī informācija. Uh, Tas arī viss no manas puses, kolēģi, es ieteiktu jums izlasīt skaidrošā raksta projektu, kuru mēs varētu vēl piekurģēt sadarbībā ar ēnu referentiem, bet es domāju, ka skaidrojušais raksts paskaidros detalizēti to, kādas bažas vēl mums ir par šo tekstu. Paldies! Tad uz doto brīdi tas būtu viss. Tad par grozījumiem termiņš ir 5. oktobris pūksten 5. pēcpusdienā, un balsojums Libē būs 17. oktobrī. Tātad 17. oktobrī balsosim par šo dokumentu. Paldies! Paldies visiem, kas piedalījās šī diskusijā un pārējiem pie nākamā punkta. Par ziņojumu, ko sagatavojas mūsu kolēģis Diemēra kungs. Grozījumu izdarīšanas padomus regulā, ko izveido trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neatiecas. Kā mēs zinām, Šeit tiek eh, paredzētas izmaiņas šajos sarakstos. Un uzklausīsim mūsu referentu Dievs Demēras kungu. Pēc tam aicināsim citus eh, komitejas dalībniekus iesaistīties tāpat kā komisiju un polijas prezidentūras pārstāvi. Demēra kungs, lūdzu. Muy bien, pues muchas gracias, señor presidente godātais priekšsēdētāji. Jūs zināt, ka es jau jūs iepazīstināju pirms mēneša ar šo ziņojumu. Paldies padomēju un komisijas pārstāvjiem par sadarbību. Priekšsēdētāja kungs. Es vēlreiz varu iepazīstināt jūs ar argumentiem, ko jau esmu darījis agrāk, bet varbūt labāk būtu vispirms dot vārdu padomēji un komisijai, jo viņi varētu pastāstīt, kāda, kā process ir virzījies uz priekšu padomē. Un tad mēs būsim iepazinušies ar aktuālo situāciju, mums būtu par ko diskutēt attiecībā uz šo pārunu procesu. Mēs zinām, ka viedokļi atšķirās šajā pārunu procesā. Un tāpēc mums vajadzētu noskaidrot, cik tālu ir tikusi padome, lai mēs varam turpināt strādāt. Priekšādātāja kungs varbūt vispirms dosim, dosiet vārdu padomē un komisijai Un ja tas nav iespējams, tad es vēlreiz iepazīstināšu jūs ar šo ziņojumu. Gracias, senor Dias. Paldies, Dias Temeras kungs. Labi. Vēlreiz kā es jau teicu, mums vispirms vajadzētu dot vārdu padomēji. Es atvainojos, saka priekšēdētājs, es neklausījos, kad jūs runājāt. Tātad vispirms dosim vārdu komisijas pārstāvim. Tad komisijas pārstāvis vai padomas pārstāvis. Es lūkšu lai mans polijas kolēģis iepazīstina ar situāciju padomē. Džažinska kungs, lūdzu. Much, Chairman. um, it's... Paldies, priekšādātāji. Tas uh, man ir kā pārsteigums, jo es esmu atbildīgs par PDR jautājumiem un par vīzi jautājumiem, bet nevis par visiem jautājumiem. Godātie deputāti, pavisam īsi iepazīstināšu jūs ar lietu stāvokli. Uh, Es eh, zināmā mērā varu runāt abu iestāžu vārdā, padomas un komisijas vārdā, jo esam ļoti gandarīti, ka mūsu viedokļos nav pārāk liela atšķirība. Pārāk lielas atšķirības nav dalību valstu viedokļu starpā un komisijas, viedokli, eh, komisijas viedoklī. Tas ir ļoti labi. Daži punkti ir kā izņēmums, kur viedokļi nedaudz atšķirs bet eh, visumā šīs priekšlikums ir tāds kā tehnisks. Protams, tad, kad mēs runājam par sadarbību ar Turciju, un ja runājam pār vīzu režīmu pagaidu ieviešanu, tad tā kļūst tāda ļoti politizēta lieta. Un tomēr mēs redzam, ka ir vesela virkni jautājumu, kurus mēs varētu atrisināt, cerams, pat polijas prezidentūras laikā, kā tehniskus jautājumus. Pirmais jautājums, par ko gribētu runāt, ir par ab abpusīgumu. Mēs visi zinām, ka pavisam nesen abpusīgums ir cietis mūsu attiecībās ar atsevišķām valstīm taču mēs ticam komisijai, uzskatām, ka komisija turpinās savu darbu, lai atrisinātu vēl tos neatrisinātos jautājumus šajā jomā un palīdzētu dažām dalībvalstīm, kurām radies ar to problēmu. Viens no tādiem atvērtajiem neatbildētiem jautājumiem, kas izskatās ļoti plašs, e, ir atsauce uz Turciju. Prezidentūras priekšlikums ir atsaukties uz to vispārīgi, kā uz Eiropas kopienu tiesas jurisdikciju. Ir viens konkrēts gadījums, sojas al gadījums, kas mums ir jālieto. Tāpat arī nākamgad būs Demirkan ties, tiesas lieta, kas būs jāņem vērā kā precedents. Bet, Tādēļ mēs uzskatām, ka būtu labi e, atsaukties tikai uz Eiropas kopienu tiesas spriedumiem šajā te e, padomas regulā. Padomē mēs runājam par aizsardzības klauzulu, par šo te pagaidu bezvīzu režīmu atcelšanu. Ja nākotnē dažas dalību valstis izlemtu vērsties pie komisijas un teikt, ka viņam ir problēma, viņš vēlas iedarbināt šo te klauzulu. Gribētu, lai jūs vērstu uzmanības uz eh, tiem priekšlikumiem, kurus mēs šobrīd izstrādājam. Šāda vīzu režīma ieviešana nebūs automātiski nekādā gadījumā. Komisija būs tā iestāde, kurai būs jāizvērtē konkrētā situācija. Pret vīzām nedrīkst izturēties kā pret instrumentu, ar ko mēs apkarojam organizēto noziedzību. Vīza arī nav patvēruma politikas instruments. Tāpēc mums ir jāizvērtē katra konkrētā situācija trešajās valstīs jāizvērtē arī patvērumu meklētāju apjomu iespējas Un tie draudi, ko šī valsts vai tās iedzīvotāji varētu radīt sabiedrības drošībai. Attiecības ar šīm trešajām valstīm, tāpat arī sadarbība ar IASO, Frontex, Eiropol ir galvenie jautājumi šajā regulā. Godātie deputāti kopumā Mēs nevēlamies iet tālāk nekā eh, piedāvā Eiropas komisija savā ļoti saprātīgajā un labi izstrādātajā tekstā. Mēs ceram, ka arī jūs piekritīsiet tam, ka nekas nedrīkst iet pārāk tālu. Vienīgais risinājums šeit ir komitoloģija kā procedūra, Bet visiem ir skaidri jāatrod, ka, lai arī, jāsaprot, lai arī ko komisija darīt attiecībā uz pagaidu vīzu režīmu ieviešanu, tiks darīts ciešā sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Nekas jums parlamentam neatņem tiesības pieņemt lēmumus par pirmā un otrā pielikuma likteni. Priekšsēdētājs atvainojas, ka es runāju tik ilgi, taču gribēju jūs pilnībā informēt par lietas stāvokli. Paldies, Jazinska kungs. Vai komisija vēlētos papildināt šo stāstījumu? Ja nē, tad atgriezīsimies pie eh, Dievs Demēra kunga. Vai jūs vēlētos turpināt savu teikt? Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Jasinska kungam no padomas. joprojām ir palikušas eh, šaubas, kas nav kliedētas, par to mēs jau runājām iepriekš, un runa nav tik daudz par tehniskām detaļām, par aizsardzības, par drošību. Runa ir par svarīgiem satura jautājumiem, kā piemēram šī appusējība. Un runa ir par vienu konkrētu dalību valsti, ko es tagad neminēšu vārdā. Šis jautājums nav atrisināts un būtu nepieciešams zināt, kāds kvantitatīvs atbalsts varētu būt šai dalību valstī, ko es tagad negribu saukt vārdā. Turcijas jautājums lielos vilcienos ir atrisināts, redzēs, ko Eiropas kopiena tiesa par to teiks. Bet uh, manī nemieru vieši sekojošais. Tehniski jautājumi tie ir te, šīs procentu likmes vai procentu rādītāji attiecībā uz um, drošības klauzulu. Uh, Arī kolēģis, ko es šodien šeit neredzu zālē, man to apstiprināja. Ir arī citas dalībvalstis, kas raizējās tieši par šiem procentu rādījumiem. Neatkarīgi no tā, ko teiks citi kolēģi, es domāju, ka būtu nepieciešams vēlreiz uzklausīt padomi un komisiju, lai lūdzot viņus komentēt uh, procentu rādījumus, kas attiecas uz drošības klauzulām. Paldies, Demēras kungs. Dosim vārdu tagad ēnu referentam. Taieva Jonas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies referentam, paldies polijas prezidentūrai par prezentāciju. Pirmkārt, es priecājos par komisijas uh, centieniem ieviest drošības klauzulu, tas uh, ievie, dos iespēju ieviest vīzu režīmu tikai ārkārtas gadījumos, steidzamos gadījumos un pamatojoties uz pamatīgu analīzi. Dalību valstis, uh, protams, to var pārdomāt un dažādi interpretēt. Un jāsaka, ka man pašai ir zināmas šaubas. Ja mēs izlasām priekšlikumu patreizajā redakcijā, uh, Tad, ja es pareizi saprotu, Eiropas parlamentam būs tiesības tikai paskaidrot šīs lietas. Padoma un dalību valsts nebūs spiestas ņemt vērā parlamentu viedokli. Man liekas, ka tas ir pilnīgi nepieņemami. Šobrīd nu, ir procedūra, kurā ir iesaistīts Eiropas parlaments, padoma, komisija, koplēmuma procedūra par šo jautājumu it īpaši, ja runājam par regulas grozīšanu, tad mēs nevaram savu, atteikties no savām pilnvarām. Mēs nevaram ļaut dalību valstīm pašām izlemt, kad tieši uh, ieviest vai atcelt vīzu režīmu ar trešām valstīm. Saskaņā ar šo priekšlikumu kāda dalība valsts varētu uzsākt procesu, kā atsakās no vīzu režīma komisija piedāvāt to darīt trīs gadījumos, piemēram, sešu mēnešu laikā vismaz par 50% pieaug nelegālo imigrantu skaits, tāpat arī patvērumu meklētāju skaits, un vismaz par 50% ir pieaudzis um, noraidīto vīzu skaits. Šie 50% ir ļoti apšaubāms skaits. Tas var būt ļoti daudz un tas var būt ļoti maz. Piemēram, ņemot par pamatu pagājušā un šī gada datus, mēs redzam, ka Vācija jebkurā brīdī varētu uzsākt šo procedūru. Varētu teikt, ka ir ārkārtas situācija. Tādēļ šis 50% slieksnis patiešām ir ļoti apšaubāms. Es domāju, ka par to ir jāturpina sarunas. Saskaņā ar komisijas teikto komisija un dalību valstis varētu ļoti steidzam atcelt bezvīzu režīmu, nemaz nekonsultējoties ar Eiropas parlamentu. Es pati gribētu aicināt Lībe komitejas kolēģus, deputātus, tomēr prasīt lielāks pilnvars parlamentam. Es tiešām ceru, ka šīs, šī drošības klauzula nekad netiks iedarbināta. Tas ir ļoti politisks jautājums, kā jau Polijas prezidentūra paskaidroja. Pats priekšlikums radās tādā ļoti delikātā atmosfērā 2009. gada beigās, kad mēs atcēlām vīzu režīmu, trim, pasludinājām, ka ir bezvīzu režīms ar trim Balkānu reģionu valstīm, e, patvērumu meklētāju skaits pieauga, un šobrīd pieauga arī patvērumu meklētāju skaits no Bosnijas un Maķedonijas. Šis priekšlikums pārēdz pagaidu vīzu režīmu iesaldēšanu, un tādēļ populisti to izmanto savā labā. Dalību valstis ir iesākušas nedaudz mazināt kustības brīvību un eh, pārkāpt Schengens noteikums. Mums ir jā popularizē viedoklis, ka vīzu režīms ir labas gribas izpausme. Tās bezvīzu režīms veicina ekonomisko sadarbību un sociālo sadarbību. Uh, tās valstis, kurām jau ir bezvīzu režīms ar Eiropas Savienību, nedrīkst ciest no šīm te priekšlikumiem. Paldies, Danoks kundze! Paldies, priekšsādātāji! Gribētu pateikties Dijas Demeres kungam un Polijas prezidentūras pārstāvim par šiem skaidrojumiem. Un tomēr. Mūsu politiskā grupa visumā atbalsta to, ka ir nepieciešamas, ir nepieciešams šāds priekšlikums. Varam piekrist tam, ka mehānisms ir vajadzīgs. Un tomēr ir pamatīgāk jāapspriež dažādi priekšnoteikumi. Arī mēs esam no tiem, kas uzdod ļoti daudz jautājumus par šo priekšlikumu pamatotību. It īpaši, ja runājam par šo te 50% pieaugumu, procentuālā izteiksmē skaitļi nekad nerāda patiesu priekšstatu par iebraukšo cilvēku skaitu. Jau no pirmajām sarunām mēs teicām, 50% var būt daži cilvēki duči vai daži simti. Tātad situācijas var būt ļoti atšķirīgas. Nevajadzētu runāt par procentiem, bet par cilvēku skaitu. Absolūtajos skaitļos. Par to cilvēku skaitu, kas nelegāli uzturas trešajā valstī. Augstu vērtēju to, ka padome ir gatava pieņemt Eiropas parlamenta lielu iesaisti sarunās. Mēs ceram, ka mums būs laba tālākā sadarbība šī jautājuma risināšanā. Paldies! Thank you, Mr. Ensju! Paldies, Ensju kungs! Ensju kungs! Paldies, priekšādātāji! Gribētu piebilst, ka šāda drošības klauzula lai izņēmu gadījumos atceltu vīzu režīmu, ir visai derīga norma, bet tikai tad, ja tiek izmantoti objektīvi kriteriji, nevis kaut kādi procenti. Turklāt ir jānosaka arī laika termiņš. Uh, vilšanos man ir, man ir rada tas, ka šī klauzula nav attiecināta uz valstīm, kas piemēro savstarpīguma principu. Un šeit ir paredzētas tikai ierobežotas iespējas. Tās attiecas uz miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu, kas uh, joprojām nevar baudīt savstarpējības principa labumus. Un nav pieņemams tas, ka šis jautājums tiek nosaukts par nenozīmīgu vai marginālu. Manuprāt, ir nepieciešams mehānisms, ar kura palīdzību Eiropas Savienība var ieviest soda pasākumus attiecībā pret tiem, kas nerīkoja saskaņā ar savstarpējības principu, kā tas notiek ar ASV un Kanādu. Eiropas komisijai būtu jārīkojas daudz, daudz kategoriskāk un aktīvāk. Šobrīd to nevar manīt. Tagad lūdzu. Ka... Ďakujem.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 un atsevišķām dalību valstīm. Taču gribētu vēl kaut ko piebilst. 80 miljonu Eiropas pilsoņiem ir pienākums iegādāties vīzu tajos gadījumos, kad citu valstu iedzīvotājiem ir jāierodas Eiropas Savienībā bez vīzām. Čehija ir labs piemērs, bezprecedenta piemērs. Pirms iestājas Eiropas Savienībā mums nevajadzēja vīzu, lai iebrauktu atsevišķās valstīs, bet pēc iestājas Eiropas Savienībā situācija pasliktinājās. Eiropas komisija neko nedara, uh, lai Čehiem būtu bezvīzu režīms ar Kanādu. Komisijai ir mūs jāpārstāv, un tai vajadzētu veikt tos pienākumus, ko veiktu valsts varas iestādes, ja mēs nebūtu Eiropas Savienības dalībvalsts. Es uzskatu, ka tā ir politiska problēma. Komisijas pārstāvis ļoti pareizi teica, ka vajadzētu būt kādam, kādai drošības klauzulai. Uh, Es domāju, ka šis priekšlikums ir jāatbalsta. Ja kāda dalība valsts redz, ka tai ir vienpusēja nepieciešamība izmantot vīzas, lai brauktu uz kādu citu valsti, bet apusīguma princips nedarbojas, tad šai valstī vajadzētu vērsties pie Eiropas komisijas un būtu skaidri jānosaka termiņš, divi, trīs, četri mēneši, varbūt mazāk, termiņš, kurā Eiropas komisijai jārēģē. Protams, ka varētu prasīt arī parlamenta un padomes pozīciju, kas varētu nedaudz grozīt Eiropas komisijas viedokli, bet nav iespējama tāda situācija kā Čehijas gadījumā, kad mēs jau 27 mēnešus gaidām Eiropas komisijas atzinumu. Eiropas parlaments ir pieņēmis kopīgu deklarāciju. Uh, ar šajos jautājumos. Es personiski esmu rakstījis komisijai, neesmu saņēmusi atbildi. Realitātē mēs redzam, ka komisijai nevar uzticēties. Galvenā problēma ir šis uzticības trūkums jau pašos pamatos. Vienotība un solidaritāte praksē izpauž ļoti vāji. Paldies! Dankjewel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk een vraag aan de commissie. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums, ko vēlos uzdot komisijai un padomēji. Es labprāt gribētu dzirdēt, kas īsti notiek ar Turciju. Komisāre Malstrēma Strasbūrā vēlreiz runās par šiem vīzu atvieglojumiem Kas tad īsti notiek Turcijas gadījumā un vispār? Jautājums. Suisāls. Paplašinoties, runa bija par to, ka tiks veikta izmeklēšana vai notiks pētījums, kas kādi ir pētījuma rezultāti uh, vīzu režīms, 72. punkts, vīzu to valstu saraksts, kurā vajadzīgs kurām vajadzīgas vīzas. Es ļoti gribu dzirdēt, ko teiks padomu komisija. Ļoti labi. Perlman kungs ir atgriezies zālē. Palman kungs, lūdzu, došu jums vārdu. Thank you, Mr. Chairman, and good morning. Paldies, priekšādātāji. Labrīt. Es īsumā paskaidrošu, kāpēc šie procenti ir attiecībā uz drošības klauzulu šajā priekšlikumā. Pirmkārt, mēs mūsu priekšlikumā ir paredzēta komitoloģijas procedūra, un ja mēs to darām, tad ir jānosaka ierobežoti kritēriji, lai varētu šo drošības klauzulu izmantot un īstenot kā pēdējo līdzekli, kad nekas cits vairs nepalīdz. Mums ir vajadzīgi procentu, nu, lielumu, kas izteikti procentos, lai mēs varētu izmantot komitoloģijas procedūru, kas komisijā ļautu ātri pieņemt lēmumu. Un runājot par šo lēmumu, trešajā punktā kas attiecās uz drošības klauzulu, mēs sakām, ka komisija izskatīs paziņojumu un ņems vērā to, cik daudz dalī, uz cik daudz dalību valstīm attiecās šāda situācija. Un tā tālāk. Tad mums paziņo, mums sniedz paziņojumu, mēs ar to iepazinā, iepazīsimies un raudzīsimies, kāds efekts būs uz visu nu, situāciju Eiropas Savienībā kopumā. Nu, piemēram, vienā mazā dalība valstī ir trīs patvērumu meklētāji un viņu skaitu drīkstētu palielināt līdz sešiem, tad tas būtu palielinājums par simts procentiem. Uh, bet mēs raudzīsimies to, kas rakstīts paziņojumā. Un um, ska, vērtēsim katru gadījumu atsevišķi, vai gadījums atbilst kritērijiem, bet ar to acīm redzami var nepietikt Nu, tas neļaus efektīvi izmantot šo drošības klauzulu, to nepietiks. Nu, tas ir viens būtisks elements, ko vajadzētu ņemt vērā. Mēs vienmēr skatīsimies, kā notiekošais ietekmē situāciju kopumā, vai būs izpildīti trīs priekšnoteikumi. Par Turciju. Gribu teikt tikai to, ka pagājušā nedēļā komisija paziņoja, ka mēs centīsimies atvieglot vīzu režīmu Turcijas pilsoņiem esošās likumdošanas ietvaros. Tas nozīmē, ka uh, tiks izmantotas priekšrocības, ko piešķir vīzu kodeks. Ņemsim vērā arī noteiktu grupu vai pilsoņu grupu intereses, un par to runāja arī komisija. Es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka runa nav par vīzu, vīzu režīmu atvieglojumu vienošanos ar austrumu, tad valstīm, kas atrodas um, pie Eiropas Savienības austrumu robežas, um, vairāk es neko par šo jautājumu, par šo sosālu uh, jautājumu es neko nekomentēšu. Visiem ir zināms, par kurām divām dalību valstīm ir runa Un, ja jūs skatāties, kas rakstīts mūsu priekšlikumā, tas ir 539 grozījums, tad jūs redzat, ka mēs esam mēģinājuši atrisināt arī šo sasāpējušo jautājumu tādus, tādās, nu, kā teikt, sociālajā sfērā. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja tādi būs. Paldies! Dievs Demeras kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par kolēģu komentāriem debatēs. Mēs redzam, ka šie jautājumi ir jāskata mūsu komitejā, lai izvairītos no ļaunprātības vai izmant, šo iespēju izmantošanas, kas nebūtu īsti korekta. Šī drošības klauzula ir nepieciešama, bet parādās arī politiski un tehniski jautājumi, kas vēl jāatrisina. Runājot par saturu un politiskiem apsvērumiem, atvainojiet sakrunātājs, tātad savstarpējības piemērošana. Kā to aprakstīja Roitovas kundze. Ja tā attiecās uz atsevišķām valstīm, piemēram, Čehijas republiku ar citām valstīm, nu, šis jautājums joprojām nav atrisināts. Par šo jautājumu jārunā parlamenta debatēs un jārunā arī padomē un komisijā. Uh, Grozījumu iesniegšanas termiņš vēl nav pienācis, tā ka laiks vēl ir, lai šo jautājumu atrisināt. Vēl jautājums, kas ir būtisks. Daudz kolēģi pieminēja to, ka šo procentu izmantojums drošības klauzulas piemērošanā, ja grib aktivi, aktivizēt šo drošības klauzulu, kas tad notiek? Uh, gribu teikt divas lietas. Abas ir svarīgas strādājot ar šo ziņojumu. Mēs varam runāt nevis par procentiem, bet par skaitļiem, kam var daudz vairāk uzticēties nekā procentiem. Nu, piemēram, ja palielinājums ir no 4 līdz 8, tad tas ir palielinājums par 100%, bet ja runa ir tikai par četriem vai astoņiem cilvēkiem, tad šeit tiešām lielas starpības nav. Tāpēc vajadzētu labāk procentu vietā minēt parastos skaitļus. Tas būtu mans priekšlikums padomēji un komisijai. Un tad par procedūru, kāda notiek komisijā. Procedūra šķiet ir uh, gana skaidra. Ja kādai dalību, kā dalībvalsts ziņo par problēmu, tad komisija izvērtē, tiešām izvērtē to, kas notiek, un ņem vērā atzinumus un ekspertu slēdzienus, arī slēdzienus no Frontexa un um, patvēruma meklētāju, tātad imigrācijas iestādēm, bet kāda ir parlamenta loma? Komitoloģija, tas, protams, ir viss ļoti labi, ja runa ir par steidzamiem gadījumiem, par ļoti īpašiem gadījumiem, bet steidzamos gadījumos arī parlamentam ir jābūt iespējām kaut ko teikt. Un De Kostas kungs iepriekšējās, vienā no iepriekšējām sanāksmēm apņēmās strādāt ciešā sadarbībā ar parlamentu, lai redzētu, lai izvērtētu, vai drošības klauzula jāpiemēro vai nē. Un mēs gribam, lai ziņojumā būtu arī runa par šo komisijas apņemšanos. Priekšādātāja kungs, nākamnedēļ man, diemžēl, tiks veikta operācija un es nepiedalīšos parlamenta darbā, bet 20. oktobrī es labprāt tikšos ar ēnu referentiem, lai uh, turpinātu strādāt ar šo ziņojumu. Paldies! Paldies, Dievs kungam! Nu, vēlam jums visu to labāko, ātru atveseļošanos, cerams, ka viss noritēs gludi un jūs varēsiet pēc iespējas ātrāk atgriezties šī komitejā un turpināt savu darbu. Ziņojuma projekts tiks skatīts Libkomitejā novembrī. Nu, referenti tiek aicināti turpināt šo darbu. Enzio kungs, vai vēlaties ko teikt? raportori, dar vreau să fac. Es atvainojos, ka vēlreiz lūdzu vārdu. Pēc referenta gribēju precizēt. Runa nav par šo savstarpējību tikai attiecībā uz Čehijas republiku. Piecas dalību valstis nebauda savstarpējības principu ar ASV un Kanādu - Bulgārija, Čehijas republika, Polija, Rumānija un Kipra. Dievs Demeras kungs vēlreiz varu dot jums vārdu. Paldies, Enčiju kungs, par šo precizējumu. Es, protams, zinu, par ko jūs runājat, un tas man nav nekas jauns. Es vienkārši pieminēju Čehijas republiku kā piemēru sadarbībā ar Kanādu, jo Roitaus kundze runāja par Čehiju, bet es, protams, zinu, ka problēma ir arī citās valstīs. Cita starpā arī tātad jūsu valsts Rumānija. Paldies, Dijas Demeras kungs! Ceru, ka jūs drīz atgriezīsieties pie mums un pie labas veselības. Nākamais ir desmitais darba kārtības punkts. Eiropas kaimiņa attiecību politikas pārskatīšana. Flotras kundze ir mūsu referente. Šodien mēs iepazīsimies ar grozījumu priekšlikumiem. Iesniegšanas termiņš bija 14. septembris, un šodien mēs varam pārunāt grozījumus kas ir iesniegti. Došu vārdu referentē Flotres kundzē, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, gribētu pateikties kolēģiem. Mēs saņēmām 71 grozījumu par šo atzinumu projektu no visām politiskajām grupām. Lielas paldies visiem! Lielākā daļa šo grozījumu ir vērsta pareizā virzienā. Tas ir viņi vēlas aktualizēt kaimiņattiecību politiku. It īpaši cilvēku kustības jautājumos, migrācijas un migrācijas kontrolas jautājumos. Gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktu, ka lielu daļu grozījumu mēs varam atbalstīt, mm, bet tie būtu plašāka jautājuma mm, izskatīšanas vērti. Tā kā ārlietu komitejā vajadzētu skatīt šos te jautājumus par kaimiņattiecību politiku kopumā. Es domāju, ka mums šeit, Lībe komitejā, vairāk vajadzētu koncentrēties cilvēku tiesību, patvērumu meklētāju un migrācijas jautājumiem uz šo jautājumu loku. Un tādēļ lielu daļu kolēģu grozījumu es nevaru iekļaut mūsu komitejas atzinumā. Esmu ļoti gandarīta konstatēt, ka vairumam kolēģu vīzu liberalizācijas jautājums ir atbalstāms. Domāju, ka tas pilnībā sakrīt ar mobilitātes jautājumiem un jaunajām tiesībām, kā tās e, atspoguļojas arī mūsu attiecībās ar e, vidusjūras apkaimes valstīm. Par ceturto punktu es redzu, ka daudzi kolēģi vēlas pievienot arī citas konvencijas, mm, kā piemēram cilvēktirdzniecības protokolu un citus tekst, saistošus tekstus, kas noteikti ir jāņem vērā runājot par jaunajām, jaunajām kaimiņu attiecību politikām. Tālāk par migrantu un viņu ģimenes locekļu tiesībām uz darbu. Manuprāt, šī konvencija ir ļoti svarīga, jo tajā nav nekādu jaunu prasību, kas tiek uzliktas dalību valstīm. Šajā konvencijā ir runāts ne tikai tiesības, bet arī pienākumi migrantiem. Daudzas vidusjūras apkārtnes valstis jau ir ratificējušas šo konvenciju. Man liekas, ka savstarpīguma vārdā Eiropas Savienībai arī noteikti ir jāratificē šī konvencija. Tas man liekas gluži saprātīgi un arī svarīgi. Jo šobrīd ar šīm tikko demokratizētajām valstīm uh, Uh, uzsākam jaunas attiecības. Piektais pants runā par Eiropas fondiem. Es atbalstu visus tos grozījumus, kas uh, paredz šo fondu līdzekļu koncentrētāk, mērtiecīgāk izmantošanu. Pagājušo nedēļu Katija Aštona ar darba grupu devās uz Tunisiju un paziņoja par to, ka 4 miljārdi eiro tiks eh, izmantot kaimiņattiecību politikai šajā te vidusjūras reģionā laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam. Es piekrītu kolēģiem, kas uzskata, ka ir nepieciešams garantijas tam, ka šie fondu līdzekļi tiek izmantoti tam, lai atbalstītu reformu, demokrātisku un politisku reformu procesu, bet tāpat arī, lai atbalstītu ekonomisko attīstību un sociālo vienlīdzību. Tālāk ir jautājums par eh, partnerattiecībām ar pilsonisko sabiedrību. Es domāju, ka šeit mēs varēsim vienoties. Svarīgi ir pateikt to, ka jaunā kaimiņattiecība politika būs tāda, kurai būs vēl papildus iespējas un kvalitātes salīdzinot ar patreizējo kaimiņattiecību politiku. Stiprāk tiks iesaistīti pilsoniskās sabiedrības pārstāvji dažādos līmeņos, piemēram, mērķu izstrādē, to ieviešanā un izvērtēšanā debatas, konsultācijas, monitorings un tā tālāk. Par to mēs vēl runāsim rīt ar ēnu referentiem. Nav nekāda iemesla, kādēļ mēs nevarētu atspogļot savā atzinumā šo te virzību. Pilsoniskās sabiedrības noteikti vairāk un labāk jāiesaista kaimiņa attiecību politikas īstenošanā. Tālāk ir punkts par patreizējo bēgļu krīzi par ko trešdien plenāru sēdē eh, mēs gari un plaši diskutējām. Tas, kas šobrīd notiek, ir apspriešanas vērts. Lielais vairums deputāta acīm redzot atbalstīs ideju, ka izmeklēšana visos šajos dramatiskajos gadījumos ir jānoved līdz galam Itālija, varbūt arī citas valstis e, runā par nolīgumiem ar Lībiju, Tunisiju, bet tas netiek publiskot. Informācija par to tā noteikti ir jāpublisko. Eiropas Savienība neapšaubām atver savus durvis un vārtus bēgļiem, patvērumu meklētājiem, kas šobrīd ir tā kā iesprūduši Lībijā. Tie ir Zemsahāras valstu pārstāvi, arī Tunisijā, Eģiptē ir šādi cilvēki nepieciešams, lai Eiropas Savienība varētu izpildīt savus solījumus. Ir pienācis īstais brīdis. Tas ir tāds ļoti aktuāls punkts šajā atzinumā, kas tieši saistīts ar krīzi. Es domāju, ka šeit mēs atradīsim tādu kompromisu, kas būs pieņemams visām politiskajām grupām. Ir ļoti daudz grozījumu, kurus es varētu pieņemt pēc būtības. Mm, ir pat arī tādi jauni punkti šajā atzinumā, kas ir piedāvāt, kas man ir pieņemama. Es domāju, ka atzinumam gan nevajadzētu būt pārāk garam un izplūdušam. Mums vajadzētu tā tad aprobežot savu darbības jomu ar to, kas ir tipiski Lībe komitejai. Rītā referents atkal pulksten 11. tiksies un runās par šo atzinumu. Es jums eh, pēcpusdienā piedāvāšu tādus kompromisus, kas tiks izstrādāti, kas palīdzēs mums virzīt tālāk sarunu, eh, lai mēs varētu līdz rītdienai jau vienoties par savu nostāju šajā jautājumā. Paldies! Merci! Paldies, Lotras kundze! We're opening. Tad eh, uzsāksim diskusiju ar komitejas dalībniekiem par grozījumiem. Večevs kundze lūdzu, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribētu sveikt referenti un pateikties viņai par paveikto darbu. Es viņai piekrītu divos jautājumos. Pirmkārt, par eh, grozījumu skaitu. Mm, ir daudz grozījumu, par kurus mēs varam atbalstīt, tie mums nesagādā nekādas problēmas, tos mierīgi var iekļaut atzinumā. Domāju, ka mums ir, mūsu interesēs ir šo atzinumu veidot pēc iespējas īsu un kodolīgi, ja tas tāds nebūs, tad eh, tas zaudēs savu spēku. Es eh, domāju, ka mēs varam izstrādāt atsevišķu kompromisu. Un otrais jautājums, es piekrītu referentē, ka mums vajadzētu, eh, nevajadzētu iziet ārpus mūsu komitejas eh, atbildībā esošiem jautājumiem. Rīt piedalīšos ēnu referents sēdē. Tautas partijas vārdā mēs vēlētos, lai kompromisā parādītos eh, vesela virkni jautājumu. Pirmkārt, vajadzētu runāt par migrantu tiesībām un nevis par pārvietošanās tiesībām. Otrs jautājums, kas mums šķiet svarīgs, ir runāt par smadzeņu noplūdes risku. Tas ir jautājums, kas kļūst aizvien aktuālāks un dažās valstīs jau rada negatīvas sekas. Treškārt, mēs vēlamies, lai atzinumā tiktu iekļauts cilvēku tirdzniecības jautājums un uh, cīņa pret nelegālo imigrāciju. Ceturtkārt, šeit vajadzētu uzsvērt Uh, mobilitātes nolīgumus, kas attiec uz studentiem, pētniekiem, citiem universitāšu darbiniekiem. Runājot par septīto punktu, mēs atbalstam to, ka laivu cilvēku izmeklēšana būtu nepieciešama Turcijai, Lībijai, Ēģiptei jāsniedz atbalsts, ies, pali, ieviešot uh, atpakaļ atgriešanas programmas un cilvēku reintegrācijas jautājums. Uh, Un vēl ir jautājums, kur tautas partijai ir zināmas bažas 16. Eh, grozījums par atpakaļ uzņemšanu un 25. grozījums, kurā runa ir par moratoriju atpakaļ uzņemšanas jautājumiem. Tomēr jāsaka, ka mēs esam atvērti tālākajām debatēm. Tautas partija noteikti aktīvi piedalīsies ēnu referentu eh, sanāksmē. Mēs ceram, ka varēsim uzrakstīt tādu atzinumu, kuram būs būtisks ieguldījums kaimiņattiecību politikas aktualizēšanā. Mēs visi apzināmies, ka tas ir nepieciešams, un šim te atzinumam jābūt realistiskam, pragmatiskam, bet īsam un kodolīgam. Paldies! Merci, madam! Paldies, Nedelčevs kundze! Vikstroms kundze! Thank you very much, Chairman! Paldies, priekšētāji! Pirmkārt, vēlos teikt paldies referentai par ļoti svarīgā jautājuma izskatīšanu. Eiropas kaimiņā tiecība politika mūsdienās ir ļoti aktuāla tēma un, manuprāt, arī mūsu pilsoņi ļoti ieinteresēti, īpaši pēc notikumiem Ziemeļāfrikā. Tādēļ man prieks, ka ir sagatavots šāds ziņojums un man arī prieks, ka arī mūsu komiteja var sniegt savu atziņumu, kur sagatavojas Flotras kundze. Ir daudz elementu, kas jāņem vērā šīs politikas kontekstā, bet, manuprāt, ir svarīgi, lai mūsu komiteja pieturētos pie savu mandāta un censtos koncentrēties uz savām kompetencēm, nevis padarīt pārāk plašu šo atziņumu, kas varbūt būtu interesantāks, bet tiešām mums ir jāaprobežojas ar savām kompetencijām un nevajadzētu iet pārāk plaši. Tāpat ir jāsūta ļoti skaidrs signāls par to, kas mums ir svarīgs manuprāt, pāris grozījumi ir pārāk neskaidri un atsaucās uz citiem jautājumiem, kas būtu rūpīgāk jāpārdomā, ne, kas neva, neiedarētos kā vienkāršas atsauces. Mums, manuprāt, ir jāsūta ļoti skaidrs ziņojums ārlietu komitēja par to, kādas ir mūsu kompetences, piemēram, migrācija, patvērums un cits dzīvesvietas meklēšana. Mums, prāt, šie trīs elementi ir tie galvenie galvu galā mūsu uzdevums ir sagatavot kodolīgu atzinumu un tādēļ nevajadzētu to rakstīt pārāk plašu. Es gaidu Ainrfens sanāksmi rītdien un esmu pārliecināta, ka mums izdos, izdosies panākt ļoti labus kompromisus. Paldies! Paldies! Jakolino, lūdzu! Paldies, priekšsētāji. Var izteikties ļoti ātri. Es piekrītu komentāriem, kurus nu pat uh, izteica Vikstrumas kundze un arī Flotras kundze. Uh, ir eh, svarīgi, lai mēs sniegtu pilnīgi skaidrs un nepārprotams vēstījums par cilvēktiesībām un aizsardzību, vienlaikus pilnīgi skaidri pasakot, ka imigrantiem ir gan pienākumi, gan tiesības. Ja vēlamies iegūt uzticamu politiku, tad ir jāizveido pareizas vadlīnijas, it īpaši runājot par sociālajiem aspektiem. Es eh, nedaudz šaubos eh, par to, vai mēs vienmēr varam panākt uh, pietiekami uzticamu elementu šī kontekstā attiecībā uz to, ka Eiropas finansējums būtu pieejams, lai nodrošinātu, ka sadarbības nolīgumu sasniedz savus mērķus. Uh, Būtiskais ir padarīt mērķus pilnīgi skaidrus. Eiropā jārisina migrantu plūsmas uh, problēmas, ievērojot solidaritāti Eiropas institūcijām ir jārunā pilnīgi skaidri attiecībā uz atsevišķiem divpusējiem nolīgumiem, nolīgumiem, kas ir daļa no tirzniecības nolīgumiem, un to, ka trešajām valstīm jānodrošina nepieciešamā sadarbība policijas iestāžu starpā, lai mēs ļautu Eiropā ierasties tikai tiem cilvēkiem, kam ir tiesības šeit ierasties nolīguma ar trešajām valstīm, skaidri mērķi, kā arī apkaļnosūtīšanas nolīgumi, ja mēs patiešām vēlamies izmantot uh, to, kas ir šajā dokumentā. Mums pilnīgi skaidri ir jākoncentrējās uz šīm pašām uh, būtiskākajām cilvēktiesībām. Paldies, Drucis kundze, lūdzu. Kruts kungs. Paldies, priekšsat, arī es varu izteikties ļoti ātri. Pirmkārt, paldies Flotras kundzei par padarīto darbu, un paldies arī kolēģiem, kas ir izteikušies līdz šim, un tā kā rītdien būs ēna referents sanāksme, es minēšu tikai tādas pāris īsas komentārus. Mēs visi piekrītam, ka šīs jautājums ir ārkārtīgi būtisks, un uh, mēs esam nonākuši ļoti saržģītā un jutīgā situācijā. Tas tādēļ, ka no vienas puses Eiropas Savienība un tās pilsoņi e, cīnās ar ekonomisko krīzi, nenoteiktība, kas e, rodas krīzes laikā un kas arī zināmā veidā veicina ksenofobiju un, diemžēl, to politiski izmanto dažas politiskie spēki un no otras puses mēs skatāmies uz mūsu kaimiņu valstīm nozīmīgas pārmaiņas Balkānos, Kaukās reģionā un bez šaubām arī Arābu pasaulē Ziemeļāfrikā. Līdz ar to Eiropas Savienībai ir iespēja iesaistīties šajā procesā, pilnveidot savu lomu šajā kaimiņā attiecību politikā. Un es uzdrīkstu teikt, ka Eiropas Savienībai ir aktīvi jārīkojas un tas būtu ieguldījums mūsu pašu nākotnē. Piemēram, apzinīga politika imigrācijas ziņā nodrošinātu, ka mēs varētu izvairīties no lielām problēmām vidējā termiņā. Un nav šaubu, ka Eiropai būs jācīnās ar masīvām migrācijas plūsmām nākotnē, un ar tām mēs nespēsim cīnīties, ja nerīkosimies jau tagad, Un ticiet man, es esmu no Grieķijas, kurai ir ļoti konkrēta pieredze šī lietā. Ir jāpanāk pareizais līdzsvars, jo Eiropas pilsoņi jūtās nedroši un apdraudēti. Viņi e, var ieklausīties populistos šajos jautājumos, un tādēļ es vēlētos, lai būtu laba sadarbība ar citām grupām un sākot jau no rītdienas, sākot ar mūsu ēnu referents sanāksmi. Paldies. Trianta Filīdis kungs lūdzu. Paldies priekšētā. Es piekrītu citiem kolēģiem attiecībā uz to, cik nozīmīgs ir šis ziņojums. It īpaši ņemot vērā patreizējos apstākļus un situāciju, kāda izveidusies pēc ārābu pavasara. Līdz ar to jāsaka paldies Flotras kundzei par lielisku padarītu darbu. skatot šos jautājumus un uh, nospraužot galvenos mērķus, kas Eiropas kaimiņa attiecību politikai būtu jāsasniedz, un uh, visu to saspiest vienā lapusē nav nemaz tik vienkārši. Uh, mūsu grupa vēlas atbalstīt referents pieju un pievienot dažus elementus, kas mūsuprāt ir būtiski. Piemēram, ja pieņemam jaunu nostāju kaimiņu attiecību politikā, tad vēlamies, lai tā tiktu balstīta uz līdzsvarotiem kritērijiem. Tāpat ir nozīmīgi uzsvērt, ka jaunie komisijas priekšlikumi joprojām ir uh, balstīti uz loģiku, kas sniedz atbalstu, ļaujot kaimiņu valstīm efektīvi cīnīties ar nelegālo imigrāciju. Un tāpat ir jāizveido apkaļ uzņemšanas nolīgumu ar trešajām valstīm. Tāpat nedrīkst aizmirst par cilvēktiesību jautājumu. Tas viss ir iekļauts mūsu iesniegtajos grozījumos. Paldies, Brons kungs, lūdzu. Paldies. Referents, eh, referents šeit ir atbalstījusi Ziemeņāfrikas valsts centiens pēc demokrātijas, un es to varu pilnībā atbalstīt, un turpat tiek minēta mobilitātes tiesība kā cilvēka tiesība, par kuru viņi iestājas, un es pats jautāju sev, kādēļ viņi ir tik daudz ziedojuši, lai padarītu savas valstis demokrātiskas, kur viņi varētu dzīvot brīvi no apspiestības, ja mēs pieņemam tīri pareizi, ka pirmā tiesība, ko viņi vēlas izmantot, ir imigrācija Eiropā. Uh, izmantojot oficiāls kanāls, vai izmantojot vīzu režīmu atvieglojumu, vai iespējams arī kā bēgļi, kas bēg no miera un demokrātijas. Paldies! Paldies! Jums vārds, lūdzu, noslēgumā Flotras kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par visiem komentāriem. Ne, tie, ne visi ir vērsti vienā virzienā, taču tie ir tomēr ļāvuši iezīmēt tādu kā perimetru. Pirmkārt, par formātu, es domāju, visi esam vienas prāt, ka vajadzētu mēģināt uh, svītrot dažus no grozījumiem un paragrāfiem, uh, lai atzinums būtu mērtiecīgs. Es domāju, ka tas arī ir jāvērst, uh, jāvērš uz šo te jauno jēdzienu par pārvietošanas programmām Visiem cilvēkiem ir tiesības, startautiskas tiesības izbraukt no savas valsts. Nevajag šeit eh, organizēt juristu cīņas. Es domāju, ka mūsu atzinumā labi jāizsaka tas, <clears throat> ko mēs vēlamies ietvert šajās atjaunotajās, aktualizētajās kaimiņā tiecībās. Mēs vēlamies sadarboties ar jaunajām demokrātiskākajām valdībām Eiropas kaimiņos par to, kā mēs varam organizēt šo sadarbību. Tas būs vieglāk nekā ar diktatūrām, kas ielēns Eiropu šos te ilgos gadus. Mums vajadzētu tātad atzinumā ar ierakstīt, iekļaut savas vēlmes sadarbībai ar šīm te attīstības sabiedrībām. Uh, kā mēs redzam savas savstarpējās attiecības un šo te vēlamo apmaiņu. To es paturēšu prātā rīta sanāksmes laikā ar ēnu referentiem. Atkārtošu, ka mēģināšu izstrādāt kompromisa grozījums, kas varētu būt kā pamats mūsu rītdienas debatēm. Uh, un arī kā secinājums šīs dienas debatēm. Paldies, paldies, Flotras kundzei! Un tagad ir laiks teikt, ka referente tiksies ar ēnu referentiem, lai vienotos par kompromisu grozījumiem, un līdkomitejā balsojums ir paredzēts 17. oktobrī. Tas ir piefiksēts, un tas arī būs viss attiecībā uz paredzēto darbu pirms elektroniskās balsošanas par sprākstvielu prekursoriem. Šīs balsojums ir paredzēts pulksten 11. Tā kā lielākā daļa Liba komiteja dalībnieki ir paredzējuši balsot 11. Es ieteiktu noturēt 10 minūšu pauzi un tieši 11. sāksim balsojumu. Ja jums nav elektronisko kartīšu, lūdzu aizsūtiet tai pakaļ, jo tā būs nepieciešama balsojumam un arī gaidāmajam balsojumam kopējā komitejā ar Libekam komiteju, lai balsot par Eiropas aizsardzības rīkojumu. Paldies!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

Dear colleagues, if you want to take your seats. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Ir tieši 11. Tādēļ sāksim darbu. Pārliecinieties, ka ikvienam no jums ir elektroniskā kartīte un jūs to esat ievietojuši pareizi balsošanas mašīnām. Yes un tad sāksim balsojumu. Tātad 12. punkts - balsojums par ziņojumu projektu, kuru sagatavojas mūsu kolēģis Malderkungs par sprākstvielu prekursoru tirzniecību un lietošanu. Un mums ir balsojums par grozījumiem. Dievs Demēra, vai esat visu pareizi izdarījis? Jā, es to tūlīt izdarīšu, priekšsēdētāja kungs. Bet, ja neiebilstat, es balsošu paceļot rotu, līdz saņemšu savu kartīti. Jā, nu, tik daudz mēs spēsim pieskaitīt. Kā daļu no tautas partijas balss. Ready, ja visi ir gatavi, sāksim ar grozījumiem. 21. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. 22. atsaukts. Pirmais kompromiss. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 35. par pret atturās pieņemts. 36. par pret atturās pieņemts. 37. par pret atturās pieņemts. 38. par pret atturās pieņemts. 39. par pret atturās pieņemts. 39. par pret atturās pieņemts pieņemts. 41. par, pret, atturās, pieņemts. 42. par, pret, atturās, pieņemts. 43. par, pret, atturās, pieņemts. 44. par, pret, atturās, noraidīts. Ne, pārbaudīsim elektroniski par 44. Sākam balsot. 44. saka priekšsēdētājs. Balsojam par 44. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Četrdesmit piektais par, pret, atturās, pieņemts. 46. par, pret, atturās, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 52. par, pret, atturās, pieņemts. 55. par, atvainojiet, par priekšētais aizmirsu. 49. par, pret atturās pieņemts. Un tagad atgriežamies pie 53. par pret atturās pieņemts. 55. par pret atturās noraidīts. Otrais, tas nav atkritis. Otrais grozījums par pret atturās pieņemts. 56. par pret atturās pārbaudīsim elektronus 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār 15 pret pieņemts. Trešais grozījums par pret atturās pieņemts. 57. divās daļās par pirmo daļu par pret atturās pieņemt. Otra daļa ir atsaukta. 58. par pret atturās pieņemts. 59. par pret atturās pieņemts. 60. trīs daļas par pirmo daļu par, pret atturās pieņemta, otra daļa atsaukta, par trešo daļu par, pret atturās pieņemta. 61. par, pret atturās pieņemts. 63. par, pret atturās pieņemts. 64. par, pret atturās pieņemts. 66. par pret atturās pieņemts. 67. par pret atturās noraidīts. 4. grozījums par pret atturās pieņemts. 69. par pret atturās noraidīts. 70. par pret atturās pieņemts. Piektais par pret atturās pieņemts. 71. nē, priekšā saka, tas ir atkritis. 6. un 72. vienādi par pret atturās pieņemts. 7. 73. arī vienādi, kas par pret atturās pieņemts. 874. par pret atturās pieņemts. 76. par pret atturās pieņemts. 77. par pret atturās noraidīts. Apsvērumu punkti. 9. grozījums par pret atturās pieņemts. Desmitais par, pret, atturās, pieņemts. Jā, es redzēju, ka jūs divkārt teicāt, jā. Tagad tas tika pieņemts ar lielāku vairākumu. Tā 11. par, pret, atturās, pieņemts. 12. par, pret, atturās, pieņemts. 14. par, pret, atturās, pieņemts. 15. ir atsaukts mutiskais grozījums par 7. apsvērumu par pret atturās pieņemts. 16. par pret atturās pieņemts. Pirmais grozījums par 13. apsvērumu. Pirmais grozījums. Un 19. grozījums es redzu, ka pirmā daļa ir atsaukta. Tādēļ balsojam par otro daļu. Par, pret, atturās, pieņemta. Un 20. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Un tagad balsosim par tekstu ar grozījumiem. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 47 par, 1 pret. Tas tiek, teksts tiek pieņemts. Apsveicam Malderkungu. Thank you. Don't miss the electronic. Jā, neaizmirstiet elektroniskās kartītes, jo mēs balsosim ar sieviešu tiesību apakškomiteju Kirhof kungs, lūdzu jums vārds. Priekšsēdētāji, lūdzu. Un jūs ziniet, cik es ļoti vēlos ievērot laiku un varbūt uh, palūdziet kādam uzgriezt jums pareizi pulksteni. Es ierados saskaņā ar ārējiem pulksteniem 10.59 un jūs jau 5 minūtes praktiski balsojat. Jūsu pulkstens rādīja 5 minūtes pāri 11. Nav labi, ka nav sinhronizēti pilks, pulksteni, ja mēs vēlamies visu darīt laikā. Es palaidu garām dažus balsojumus un es redzēju, ka cilvēki uh, nāca vēl pēc manis iekšā. Es ierados laikā, un es vēlos, lai visi pulksteņi tiktu sinhronizēti. Jā, nu jums ir zinām taisnība. Es darīju, ko spēju, lai ievērotu laika grafiku. Es pat pieteicu desmit minūšu pārtraukumu, jo iepriekšējos punktus mēs izskatījām ātrāk, un es tad ieturēju desmit minūšu pauzi, lai mēs varētu skākt tieši 11. Un uh, šeit šis pulkstenis rādīja tieši 11, un mēs sākām. Varbūt šis uh, pulkstenis uh, iet par ātru, iet par lēnu, nezinu kā īsti, bet esmu pārliecināts, ka šeit visi pulksteņi telpā ir uh, sinhronizēti, un tad mēs varam ievērot laika grafiku, kas mums šeit ir sāpīgs jautājums Lība komitejā. Tad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta tagad. we're having now, we're having now a joint debate on the asylum package. Būs uh, kopīga diskusija ar patvērumu paketi. Un pulksten 12. Tagad mums ir kāds 40 minūtes diskusijām, un 12. mēs turpināsim kopīgu balsojumu ar sieviešu tiesību komiteju ar elektronisku balsojumu par Eiropas aizsardzības rīkojumu, bet tagad mums ir kopīgās debates 5. un 13. punkts. Kopīgas diskusijas par aizsardzību patvēruma paketi. Nē, mums atkal ir problēmas ar laiku. Polijas prezidentūra eh, sniedz prezentāciju Miller kungs bija paredzēts šī diskusijās, bet viņš nevarēs ierasties, un viņš ir atsūtījis otru galveno cilvēku valsts sekretāru vietnieku jautājumos par patvērumu. Piotrs Stašančik kungs. Un Es esmu saņēmis ziņas, ka viņš jau ir ceļā no lidostas, tā kā mums atkal ir problēmas ar laiku. I mean, we, we should get started with it. Nu, mums būtu jāsāk ar polijas pārstāju prezentāciju un acīm redzot, mums būs vajadzīgs vēl viens pārtraukums, lai mēs varētu sagaidīt polijas pārstāvi. Līdz ar to varbūt varam izmantot šo laiku un visas pārmaiņas. Varbūt varam mainīt, tādī, mainīgo šī vienādojumā, ne, nemainot rezultātu. Gijoms kundze, referente vēlas uh, sākt, un varbūt tad uzklausīsim viņu vispirms, un tad kaut kad vēlāk dosim arī uh, tā Hančika kungam iespēju izteikties. Lūdzu, kundze, jums vārdu. Oui, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs man dodat vārdu, lai aizpildītu laiku, gaidot uh, valsts sekretāru vietnieku. Paldies jums par to. Man būtu gan labāk paticis, ja viss notiktu otrādi, jo man šķiet, ka debates par diviem jautājumiem ir ļoti svarīgs. Pirmkārt, valsts sekretāra vietnieks varētu runāt par patvērumu paketi kopumā, un pēc tam varētu notikt pirmā viedokļa apmaiņa par direktīvu. Man liekas, ka kopumā atvēlētais laiks ir ļoti īss. Bet, nu, es, protams, rīkošos tā, kā tiek piedāvāts un prezentēšu jums direktīvu par procedūru. Šajā attīstības brīdī gribētu uh, norādīt, ka tie elementi, ar kuriem esam iepazinušies, ir būtiski. Tie ļauj mums pātrināt debates. Un uh, termiņš ir 2012. gads, tātad mums jāiekļaujas tajā. Runāšu nedaudz par patvērumu pakotni kopumā. Un pēc tam pievērsīšos viedokļu aplaiņai par procedūras direktīvu. Šīs ir viens no būtiskākiem tekstiem šajā pakotnē. Kā jūs bez šaubām zināt, komisija ir piedāvājusi jauno priekšlikumu Mums jau bija iespēja kopā ar ēnu referentiem vairāk kārt uzklausīt komisiju un uzdot jautājumus. Pēc būtības gribētu norādīt uz sekojušo. Pirmkārt, mēs kopumā augstu vērtējam komisijas veikto darbu. Komisija mēģina panākt ļoti sarežģītu panākamo līdzsvaru, ņemot vērā gan sarkanās līnijas, ko parlaments savulaik ir uzstādījis, gan arī e, būt elastīgam, it īpaši procedūrā. Šī elastība tomēr nedrīkst būt, e, nedrīkst, nedrīkst mums e, nākt par ļaunu, jo mums taču ir kaut kādi savi mērķi, kurus mēs gribam sasniegt. Ir ļoti daudz pozitīvu punktu šajā priekšlikumā uh, par procedūru direktīvu. Pirmkārt, runa ir par kopīgas procedūras ieviešanu. Tās nebūs vairs minimālās normas, bet kopīgā procedūra, kā to paredz līgums. Tas e, mums ir ļoti svarīgi. Otra pozitīvā lieta ir vēlme e, vienādot Eiropas normas, tātad harmonizēt Eiropas normas, ņemot vērā precedentu tiesības. Uzsvars eh, lielā mērā tiek likts uz eh, iesaistīto pušu izglītošanu, uz uh, spīdzināšanas upuru un citu viegli ievainojumu personu uzņemšanu kā bēgļus un patvērumu meklētājs. Tāpat ir arī atsauce uz īpašām vajadzībām šajā te bēgļu uzņemšanas direktīvā. Ir tātad priekšlikumi, kurus vērtējam ļoti augstu. Bet ir arī priekšlikumi, kurus mēs vēlamies kaut kā grozīt, vai arī nevēlamies atbalstīt nemaz. Gribētu pieminēt tikai divus elementus. Pirmkārt, noteikumu pavājināšanu attiecībā uz dalību valstīm, kurās vienlaikus ieplūst ļoti daudz patvērumu pieprasījumu de, de, neproporcionāli daudz pieprasījumu. Kā mēs varētu izvērtēt šo spiedienu, kas ir veikts uz vienu dalību valsti vienlaikus? Gribētu zināt, cik cilvēku tā tad veido šo neproporcionāli lielo spiedienu, kā ir minēts komisijas priekšlikumā, kas ļautu piemērot atkāpi. Tie ir tie jautājumi, uz kuriem nerod šobrīd atbildes. Domāju, ka šeit paveras iespēja dalību valstīm ļoti plaši interpretēt šo punktu un ieviest ļoti atšķirīgas pieejas. Otrs punkts ir tas, ka mēs atsakāmies no sešu mēnešu termiņa lēmuma paziņošanā. 31. pantā ir teikts, ka atsevišķās valstīs ir zināma neskaidrība cerams, ka tās ir izcelsmes valsts un cerams, ka šī neskaidrā, nestabilā situācija reiz beigsies. Ir, protams, ļoti liels risks, ka personas no šīm valstīm arī ļoti ilgi gaidīs uz kaut kādu lēmumu viņu patvērumu pieprasījumu jautājumā. Domāju, ka daudz deputāti piekritīs tam, ka šīs termiņš ir jāsaīsina. Seši mēneši ir ļoti garš, bet tāpat laikā mēs nedrīkstam arī ļoti uh, sadārdzināt izmaksas. Tālāk par procedūru izrunāšu, izteikšos ļoti skaidri. Nav šaubu, ka ir nepieciešams eh, virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk, debatējot par šo procedūru direktīvu Manuprāt, priekšlikums tika pozitīvi uzņemts dalību valstu vidū, jo tas atbilst uz daudziem jautājumiem un bažām gan dalībvalstīs, gan Eiropas parlamentā. Es vēlētos, lai mēs pavisam drīz saņemtu informāciju par to, kuros punktos varam virzīties tieši uz priekšu, un lai mēs pēc iespējas vairāk varētu noslēgt vienošanos par šo te direktīvas grozīšanu. Paldies! Paldies, Gijomas kundzei! Jūs tiešām aizpildījāt laiku ļoti efektīvi. Paldies par šo te ļoti ilustratīvo stāstījumu. Pirms mēs uzklausām komisiju, ko pārstāvēs Kānas kundze, kas atrodas mūsu vidū zālē šobrīd. Jā, vispirms uzklausīsim komisijas viedokli, un pēc tam dosim vārdu Polijas prezidentūras pārstāvim, valsts sekretāra vietniekam, kurš ir jau ieradies Gijoma kundzes uzstāšanās laikā. Ganas kundze, lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos ļoti īsi, lai dotu iespēju prezidentūrai izteikties garāk un uzturēt debats ar jūsu komiteju. Paldies Gijomas kundzei par labajiem vārdiem un par to, ka viņa atzīst, ka Eiropas komisija tiešām cenšas ar šo priekšlikumu grozīt uh, patvērumu meklēšanas un piešķiršanas direktīvu Mm, tās tie ir centieni, kas tiek veikti paralēli ar patvērumu meklētāju uh, uzturēšanās nosacījumu izstrādi. Tā ir patvērumu kopietne, patvērumu pakotne, ko mēs vēlamies pieņemt 2012. gadā. Pateicoties Eiropas parlamenta atzinumam, kas tapā šī gada pavasarī, Eiropas komisija ir varējusi šobrīd rast pareizu līdzsvaru starp priekšlikuma efektivitāti un taisnīgumu. Es, protams, ņemu vērā arī Gijomas kundas kritiskās piezīmes par dažādiem vēl neatrisinātiem jautājumiem. Mēs varam runāt par šiem jautājumiem, arī padziļināt varam debatēt. Es domāju, ka lielākais izaicinājums būs paturēt vispārīgo direktīvas līdzsvaru, iekšējo līdzsvaru. Un, protams, mums jāņem vērā tās problēmas, kuras debašu laikā dalībvalsts pieminēja, runājot par procedūras pirmo versiju. Eiropas parlaments eh, iesniedz eh, veselu virkni grozījumu par šo, kas attiec uz šo priekšlikumu. Nu, piemēram, paskaidrojums par juridisko palīdzību tāpat arī par pirmās instances un apelācijas tiesas uh, neprecīzo iesaisti šajā te pakotnē. Komisija ņem vērā jūsu ieteikumus, piemēram, par īpaši aizsargājamo cilvēku grupu situāciju, tādas kā seksuālās minoritātes un tā tālāk. Tāpat pieņemam parlamentā komentārus par to, ka jā, pātrina procedūra šīs pakotnes pieņemšanā. Vēlētos nedaudz paskaidrot situāciju attiecībā uz vienu parlamenta grozījumu, ko komisija nevar pieņemt un nav pieņēmusi. Tā ir grozījuma grupa par šo jēdzienu drošās valstis. Mēs izprotam parlamenta bažas par to, ka nav vēl harmonizētas uh, harmonizēti saraksti, kuros ir minētas drošās valstis. Mēs uzskatām, ka situācija vēl nav nobriedusi. Patvēruma atbalsta birojam ir jāveic analīze pār šīm te izcelsmes valstīm un situāciju tajās un tad ir jānāk klajā ar kopīgu pārskatu par situāciju šajās valstīs. Tiklīdz šī analīze būs veikta, es domāju, mēs varēsim atgriezties pie šī drošo valstu saraksta. Pagaidām Eiropas komisija ir apņēmusies regulāri uzraudzīt dalību valstu izturēšanos pret šo jēdzienu un to, kā tas tiek lietots. Un mēs informēsim parlamentu un padomu. Lielas paldies komisijas pārstāvē Ganas kundzei par šo skaidrojumu un prezentāciju komisijas vārdā. Vēlreiz paldies referentei Gijomas kundzei. Atgādināšu, ka par šo dosie notiks vēl viena viedokļa apmaiņa komitejā. Tā notiks 11. oktobrī Lība komitejas sēdē. Tad mums būs pietiekami daudz laika debatēt par šo priekšlikumu vēlreiz. Bet tagad aicināšu izteikties Polijas valsts sekretāra vietnieku Stašanska kungu. Sirsnīgi sveicu jūs Liba komitejas sēdē. Jūs pārstāvat ministru Milleru. Stašans Stahančika kungs ierodas taisnā ceļā no Balkānu ministru tikšanās, kas notika bijušajā Dienvidslāvijas republikā Maķedonijā. Stahančika kungs stāstīs mums par to, kas noticis pēdējā tieslietu un iekšlietu padomē Polijas prezidentūras vārdā. Lūdzu, dod vārdu jums. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo serdecznie. Paldies, priekšēdētāji, paldies par uzaicinājumu uz šo sanāksmi un polijas prezidentūras vārdā gribētu jūs informēt par pašreizējo situāciju patvēruma jomā un mūsu prezidentūras paveikto kopējā patvēruma sistēma Eiropā un sevišķi otrā posma darba pabeigšana ir viena no polijas prezidentūras prioritātēm. To apstiprinājusi arī polijas valdība. Es varu jums apstiprināt, ka paketa patvēruma jomā satur piecus priekšlikumus. Viena no tām ir direktīva, kas drīz tiks pieņemta, kad būsim panākuši vienošanos par tā saucamajām korelācijas tabulām. Otrā ir tā saucamā Dublinas regula, un te jau no sākta gala uh, Polijas prezidentūra, sākot ar neformālo iekšlietu ministru un uh, tieslietu ministru padomi, ir centusies atrast risinājumus, kā šo dokumentu virzīt uz priekšu. Pārunās ar komisiju un dalību valstīm esam centušies atrast kompromisus, lai sāktu sarunas par šo Dublinas regulu. Uh, jo domājam, ja nepievērsīsimies nopietni, mums ir uh, polijas prezidentūras laikā ļoti nopietni jāstrādā ar šo, no, šo noteikumu kopumu, šo regulu, lai to varētu pieņemt nākamā gada sākumā. Pašlaik pēc uh, formālās sanāksmes padomē, kurā prezidentūra uzdeva jautājums ministriem par mehānismiem, ko varētu iestrādāt šajā dokumentā par ātrās brīdināšanas mehānismu un informēšanas mehānismu, kā proti ar ko informēt par draudiem saistībā ar patvēruma jomu. Uh, Tad dalība valstis ir. Cevišķi nu, mēs uzrunājām valstis un saņēmām arī informāciju no valstīm, kurās ieceļo ļoti daudz patvērumu meklētāju. Arī otrajā piemērojot otro metodi, tā saucamo pārtraukšanas vai atcelšanas mehānismu. Um, ar to es uh, gribēju ilustrēt padomes darbu, un es domāju, ka tuvākajās nedēļās šis dokuments būs pieejams dalību valstīm. Uh, kad dalībvalsts būs iepazīstināts ar to un tik saņemtas atsauksmes. Ministrs Millers 12. oktobrī informēs jūs par to, un paralēli mēs strādājam ar diviem direktīvu projektiem, ko komisija inicijēja jūnija mēnesī. Mēs Mums ir darba grupas, kas nodarbojas ar dažādiem normatīvajiem aktiem. Mūsu mērķis ir pēc iespējas straujāk šos te aktus izstrādāt. Ja mēs runājam par uzņemšanas direktīvu, tad esam pabeiguši darba grupā pirmo lasījumu un iesnieguši kompromisa priekšlikumus kas tiks izskatīti nākamajā darba grupas sēdē. Darba grupa ļoti pozitīvi, tātad dalība valstis, kas darba grupā strādā pozitīvi, uztvēr šos priekšlikumus. Mēs ceram, ka pēc nākamajām sēdēm, kas attieksies uz šo te direktīvu, proti Skifa komitejas sēdes 9. oktobrī, kurā mēs plānojam piedāvāt ļoti svarīgus politiskus jautājumus, un arī 19. oktobrī notiks patvērumu grupas tikšanās. Tātad pēc šīm divām grupu tikšanām mēs ceram, mums būs ļoti laba aina izveidosies par to, ko dalību valsts vēlas. Un tad komisija redzēs, kur mēs varam vienoties, kur varam slēgt kompromisu, cik tālu varam iet šajā kompromisā. Šobrīd domāju, ka varam eh, jau vienoties par kompromisu uzņemšanas direktīvā, patvēru meklētāju uzņemšanas direktīvā. Šis process, ja to vadīsim prasmīgi, domāju, vainagosies panākumiem Polijas prezidentūras laikā. Tālāk, ja runājam par šo te direktīvu par procedūrām, tad ir bijušas jau četras sēdes par šo tēmu, un visas tās bija veltītas pirmā lasījuma izskatīšanai ir ārkārtīgi daudz bāžu un nedrošības šajos te jautājumos no dalību valstīm. Šobrīd ir vairāk nekā simts dažādu iebilžu pret direktīvu. Es ceru, ka ministrs Millers jums varēs pastāstīt ko vairāk par to. Tiklīdz būsim beiguši direktīvas izskatīšanu pirmajā lasījumā, tiklīdz tik izstrādi, iz, tiks izstrādāt šī vienošanās, tad mēs nāksim klajā ar kompromisu un sadarbības metodēm. Mēs ceram, ka tas būs iespējams ļoti drīz. Rīt tie, kas darba grupa patvērumu jautājumos un runās par šiem prezidentūras kompromisu piedāvājumiem. Nākamnedēļ notiks tikšanās ar ministru. Viņš ieradīsies pie jums. Esmu pārliecināts, ka viņš jūs informēs par to, cik lielas ir kompromisa noslēgšanas iespējas. Vēl gribētu pievienot informāciju par dalībvalstu lielākajām bažām. Tās, runājot par abām direktīvām, ir saistītas ar aizturēšanas jautājumiem, ar pātrināto procedūru, ar patvērumu meklētājiem ar īpašām vajadzībām un tā sauktajām nākamajām, nākamajiem iesniegumiem un jautājumiem, kas saistīti ar efektīvu situācijas risināšanu. Mūsuprāt, šie ir svarīgākie vēl neatrisinātie aspekti. Vēlreiz gribētu viest jūsos pārliecību, ka mēs strādājam pie šiem dokumentiem un neapšaubām sadarbosimies arī ar Dānijas prezidentūru. Tā, lai būtu, zinām, pēctecība šo jautājumu risināšanā lai šī pēctecība būtu glūda. Tāpat sadarbojamies ar parlamentu, ar kontaktu grupu. Šo ideju piedāvāja mūsu prezidents Sopotā un tā darbojas pietiekami labi. Esam gatavi iesaistīties sadarbībā, lai pātrinātu dokumentu izstrādi. Mēs vēlamies eh, Polijas prezidentūrā šo darbu paveikt pēc iespējas tālāk. Paldies par uzmanību. We thank you. We thank you. Paldies. Paldies Polijas prezidentūrai par prezentāciju. Tagad varam sākt diskusijas. Sāksim varbūt atkal ar Gijomas kundzi. Jūs varbūt varētu komentēt prezidentūras teikto. Lūdzu, Gijomas kundzi. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs komentāri. Paldies valsts sekretāram par šo ievadrunu. Pirmkārt, gribētu runāt par esošajām lielajām grūtībām. Tas nebūs nekas jauns. Vispārīgais konteksts ir tāds, ka Eiropā pret imigrantiem ir tāda zināma, tāds zināms bailes. Patvērumu meklēšana, jāskat, ir atsevišķi, to nedrīkstētu jaukt ar citām idejām. Domāju, ka mums ir jādomā par ilgtermiņu risinājumu šīm dažādajām procedūrām. Mēs nevaram patreizējo saspringto situāciju kaut kādā veidā izmantot, lai ieviestu tādu patvērumu situāciju, kas nebūs uzdevuma augstumos. Tātad situācija ir diezgan delikāta šobrīd. Domāju, ka pamat idejas tomēr mēs nedrīkstam atmest. Otrs komentārs par pakotni kopumā eh, valsts sekretāra kungs solīja, ka stāstīs mums par situācijas attīstību. Protams, arī šobrīd mēs redzam, ka daži punkti virzās ātrāk uz priekšu nekā citi. Polijas prezidentūra nāk klajā ar priekšlikumiem par to, kāds būs šis steidzamais mehānisms. Es vairs nezinu, kāda ir īstā terminoloģija, par kuru mēs uh, vienosimies, vai šis agrīnās bried, brīdināšanas mehānisms vai ārkārtas mehānisms, kas tiek piedāvāts. Tie ir būtiski priekšlikumi. Taču vajadzētu arī tā, lai šie priekšlikumi nesarežģīja situāciju. Sistēma šobrīd jau tā ir sarežģīta. Mums ir nepieciešami tādi mehānismi, kas palīdz ieviest harmonisku un glūdu sistēmu Eiropas Savienībā sistēmai jābūt pēc iespējas vairāk harmonizētai un tādai, ko atbalsta pēc iespējas vairāk valstu. Mēs vēlamies nodrošināt tātad vieglu, gludu šīs sistēmas darbošanas. Tas attiec uz visiem pieciem eh, normatīviem tekstiem, ko jūs piedāvājat. Un pēdējais punkts, ļoti svarīgs punkts. Es esmu priecīga, ka Polijas prezidentūra vēlas ātrāk izskatīt visus šos piektus punktus, ir svarīgi, lai sarunas un to praktiskā daļa noritētu pietiekami strauji. Tas nav mērķis pats par sevi, tas ir nepieciešams tādēļ, lai mēs varētu risināt šīs problēmas. Es personiski un ceru, ka arī parlaments kopumā vēlas pēc iespējas ātrāk rast vienošanos, kas respektē institucionālo līdzsvaru attiecībā pret šiem visiem tekstiem. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies Gijoms kundzei. Holmērs kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji, godātais valsts sekretārkungs, kolēģi. Vispirms gribu teikt lielu paldies Polijas prezidentūrai, kas ļoti intensīvi strādā ar šo jomu un mēģina arī atdzīvināt soli pa solim šos noble, nobloķētos tiesību aktu projektus un cenšas panākt, lai galu galā mums būtu harmonizēta uh, tiesību aktu pakete patvēruma jomā. Runāju par procedūru direktīvu. Par procedūru direktīvu es to vērtēju pozitīvi. Te ir runa par tiesiskām konsultācijām un informāciju, un šie punkti ir pietuvināti parlamenta pozīcijai. Tas pats sakāms arī par pātrināto procedūru un arī par procedūru, kas piemērojama, ja pieteikumi ir acīm redzami nepamatoti. Um, tāpat es pozitīvi vērtēju to, ka jautājumā par nelegālo noiešanu pagrīdē komisija ir lielā mērā ņēmus vērā dalību valstu paustās intereses, un parlamenta pozīcija šeit šķiet tiek atbalstīta no komisijas puses. Bet ir dažas problēmas, par kurām ir jārunā. Mēs visi esam vienisprāts par to, ka procedūrām jābūt ātrām, raitām, un ja mēs gribam atvieglināt situāciju tiem, kuriem kas tiešām ir apdraudēti, tad mums ir um, jādod viņiem iespēja sniegt par sevi pēc iespējas daudz informācijas, lai patvērumu status varētu tikt piešķirts ātri. Un šeit es redzu problēmu, ka dalību valstīm un to iestādēm ir pārāk maz iespējas, pārāk maz iespēju atstāt, kā nu, atklāt gadījumus, tādas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus, kad cilvēks vienkārši vēlas pagarināt uzturēšanās atļauju, ir pārāk maz iespēju, kā novērst šādu ļaunprātīgu izmantošanu. Tāpat problēmas rada, piemēram, punkts, kur apstrīdot kādu administratīvo uh, aktu iesniedzējiem. Um, tiek pilnībā nu, atņemtas iespējas turpmāk pretendēt uz patvērumu meklētāju statusu, jo ja šāda, šāds pieteikums tiek iesniegts, tad tiesām ir jābūt iespējai konstatēt, uh, ka šis pieteikums nav pamatots. Uh, Mēs redzam, ka daudzām valstīm ir pieredze, ka cilvēki mēdz bieži izmantot šādas iespējas, un es saprotu, ka dalība valstis uh, īpaši nu, neusticās uh, pieteikumu iesniedzējiem, jo vienkārši nav iespēja vienmēr konkrēti pārbaudīt un konstatēt, uh, ka šīs, eh, šīs iespējas tiek izmantotas nelikumīgi. Otrs par pātrinātu procedūru. Mēs, protams, vēlamies, lai procedūra notiktu ātri, bet tai pašā laikā tas nozīmē, ka ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā ir vajadzētu būt iespēja reaģēt ātrāk, ja tiek iesniegts atkārtots pieteikums ja šāds pieteikums tiek iesniegts, tad ir jābūt iespējām to uh, pārbaudīt un pieņemt lēmumu, kas ir izdevīgs iesniedzējam, bet ja runa ir par ļaunprātīgu izmantošanu, tā pašreizējā procedūra nosaka, ka tikai trešajā reizē, kad tiek iesniegts pieteikums, uh, var piemērot pātrināto procedūru, un tas problēmas radīs valstīm, kurās patvērumu meklētāji ir daudz. Šo, um, tas radīs arī finansiālas problēmas, un to es saprotu. Par to vajadzētu diskutēt. Tāpat tas attiec uz pātrināto procedūru, kurā ir runa par atteikšanos sadarboties. Ja cilvēks pilnībā atsakās sadarboties, tad ir jābūt iespēja piemērot pātrināto procedūru, lai netikt pieļauta ļaunprātīga izmantošana. Runājot par robežu šķērsošanas procedūrām, ja pieteikumi ir bez dokumentiem vai dokumentu nav nu, nav, nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, bet ja cilvēks ir gatavs sadarboties un informē par savu identitāti, tad daudz ko var atrisināt. Bet ir arī daudz gadījumu daudz, dažādās valstīs, ka cilvēks ar nolūku neatsakās no neīstā vārda, vai dokumenti tiek iznīcināti vai izmesti. Uh, kad cilvēks jau ir drošībā, lai vienkārši paildzinātu šo procedūru un paildzinātu savu uzturēšanās laiku. Es saprotu dalību valstu raizes, mums vajadzētu uzklausīt dalību valstis par to, kas tām ir sakāms un vajadzētu to ņemt vērā. Un pēdējais par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām šeit Tā kā Gijomas kundze sacīja, mums, vajadz, mums ir nepieciešams individuālas uh, procedūras, jo nevajadzētu piemērot nekādu automātismu, ka cilvēks, kas piedara pie kādas noteiktas grupas, uzreiz uh, automātiski bauda tiesības saņemt patvērumu. Vai cilvēks, kam ir kāda nu, invaliditāte vai nespēja um, um, automātiski, nu, viņam nevajadzētu saņemt tiesības, nevajadzētu vadīties arī tikai pēc vecuma, uh, jāskata katrs gadījums atsevišķi un individuāli, un arī par šo jautājumu ir jādiskutē. Vēl es gribētu izteikt priekšlikumu, kas diskusijās un sarunās ar tā saucamajiem intervētājiem um, parādījās diezgan bieži psiholoģiskā slodze, ar ko jātiek galā tiem, kas uh, ved pārunas ar bēgļiem, ir ļoti liela, un šos intervētājus arī vajadzētu atbalstīt, jo pēc zināma laika šiem cilvēkiem ir kļūst ar vien grūtāk uh, vadīt šīs intervijas tā, kā mēs to vēlamies. Viņi vienkārši cieš no pārslodzes. Un es domāju, ka ir vajadzīgi tādi nu, atbalstoši pasākumi šiem intervētājiem. Un tad e, par EASO um, noteikumiem un priekšlikumiem. Šos pasākumus mēs varētu izmantot, lai uz to pamata izstrādātu Eiropas noteikumus. Un E ASO, e, ASO e, varētu mums palīdzēt sasnākt kompromisu. Tranfalīdes kungs, lūdzu, man ir ļoti vienkāršs jautājums, vai mēs varam runāt, cik ilgi gribam, vai atsakamies no garām runām, jo galu galā mēs beigsim ar to, ka dažiem būs palikuši tikai 20 sekundes, ko runāt. Protams, protams, mums nevienam nekad nav bijis neierobežots runāšanas laiks. T tas nav neierobežots, protams, bet uh, balsojums ar F sieviešu komiteju ir pulksten 12. Mums ir 15 vai 10 minūtes, un runātāji vēl ir, jūs runātāju saraksts vēl ir eh, diezgan garš. Arī jūs, Vikstrēmas kundze, esat runātāju vidū jābūt elastīgiem. Mums ir jārespektē cilvēki, kas vēlas runāt, bet, protams, cilvēks pats spēj sevi eh, ierobežot. Gijomas kundze. Atvainojiet priekšsēdētāji, pirmīt runājot par procedūru, es runāju par ļoti konkrētu lietu, par tekstu, kas mums darba kārtībā. Tagad man šķiet mūsu sarunas izplūst vispārībā. Protams, mēs uzklausījām uh, valsts sekretāru, kurš runāja par pakotni kopumā. Es domāju, ka vajadzētu mums runāt par šo ko, eh, pakotni kopumā debatēs. Eh, Vai es pareizi esmu sapratusi? Valsts sekretārs noteikti ņēma vērā jūsu izteikumus. Katrā gadījumā man ir pieteikušies vēl trīs deputāti, kas izteiksies, pēc tam došu vārdu atkal valsts sekretāram. Redzu, ka Kellers kundze arī vēlas izteikties, vai tādēļ ceļot roku, jā? Ja? Tātad četri runātāji. Triante Filides kungs, pirmais. Mans ierosinājums ir tāds, ka jūs uh, izsakaties īsi, ņemot vērā to, ka 12. balsosim. Chairman, take... Uztraucieties, runāšu ne ilgāk kā pusotru minūti. Man ir viens komentārs. Gribētu reaģēt uz prezidentūras teikto. Paldies par Uh, jūsu ievadvārdiem, kā jūs raksturojāt situāciju par um, to, kāda pašlaik ir situācija, bet man interesē novērtēšanas mehānismas agrīnās brīdināšanas sistēmai. Un šķiet, ka prezidentūrai šķiet, ka to vajadzētu iekļaut Dublinas regulā. Manuprāt, tas nebūtu pareizi. Tam vajadzētu būt visās direktīvās, arī procedūru un uh, procedūras direktīvā, uzņemšanas direktīvā un Paldies, Fajonas kundze, lūdzu. Hvala lepa, predsedujoči. Um, izkoristila bi. Pre... Paldies, es vēlos izmantot šo iespēju, ņemot vērā, ka mums ir uh, uh sekretāra vietnieks, un mēs joprojām runājam par krāpnieciskām vīzu procedūrām. Tas pēdējā laikā izplatīts fenomens patvaram meklētāji no Bosnijas un citām Balkānu reģionu valstīm ierodas Beļģijā un Skandinājas valstīs. Vēlos pievērst uzmanību šim uh, jautājumam, jo tas parādīs, kādēļ mums ir nepieciešamas pareizas patvērumu procedūras, kādēļ tas tā notiek. Šie pilsoņi izmanto labvēlīgākus patvērumu procedūras noteikumus, viņiem šeit ir labāki apstākļi un arī labāka nodrošinātā dzīves vieta. Un tādēļ vēlos uzzināt, vai jūs esat panākuši kāds lēmums īstermiņām par to, kā rīkoties, lai eh, izvairītos no šādiem krāpnieciskiem eh, iesniegumiem. Vai ir iespējams aizstāvēt, aizsākt mūsu ārējo robežu Ungārijā, lai novērstu jaunu nelegālo imigrantu plūsmu un imigrantu plūsmu no Balkānu reģiona, arī to nelegālo imigrantu plūsmu, kas tikai izmanto šīs valsts kā tranzītu valsts? Paldies, Viksrons kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! gribētu vispirms teikt paldies Polijas prezidentūrai un pateikt, ka es dziļi respektēju Polijas centienus. Polija tagad vairs nav gluži jauna dalībvalsts, bet ļoti liela un nozīmīga. Eiropas Savienības dalība valsts. Tā ir uzņēmusies lielu atbildību strādājot ar šo patvērumu paketi. Mēs to ļoti augstu vērtējam. Paldies arī par jūsu iniciatīvu izveidot darba grupu, kurai mēs eh, arī palīdzēsim jebkurā iespējamā veidā. Un es gribētu īsumā teikt dažus vārdus par kvalifikācijas direktīvu. Uh, Es ceru, ka ar to darbs drīz beigsies un ka arī uzņemšanas un procedūras direktīvas um, tiks pabeigtas. Mēs gaidām, ka Dublinas regula, Dublinas regula atkal tiks atvērta un uh, bija ļoti neapmierināta ar bloķēšanu padomē. Gribu teikt jums lielu paldies, ka, jums, ka jūs vēlaties atkal šo darbu um, aktivizēt un ka jūs necenšaties īstenot protekcionismu un nacionālismu politiku. Paldies! Paldies, Kelers kundze! Mēs uh, balsojam komitejā, mums bija diskusijas arī agrāk, un polijas prezidentūrai vajadzēja nāk klajā ar priešlikumu kompromisam ar dalību valstīm. Uh, kuru tad mēs uh, apspriestu, un es tiešām vēlētos runāt par šo priekšlikumu, bet, diemžēl, es nesadzirdēju tādu. Jūs runājat par termiņu, par laika grafiku, kad dosieties uz patvērumu darbu grupu, bet kāds būs tieši jūsu priekšlikums, kāds būs šis kompromiss? Tas tiešām būtu labi to noskaidrot, lai mums vispār varētu būt kāds viedoklis. Varbūt jūs varētu precizēt šo jautājumu. Paldies, būs tilkums lūdzu. Jā, es vēlos runāt par eh, ministru teikto par dubluņas regulu 22. septembrī apmēram pirms divām nedēļām. Eiropas kopienu tiesas pārstāvis pieņēma nolēmumu, kurā viņš uh, teica, ka valstī nevajadzētu nosūtīt apkaļ patvērumu meklētāju pirmajā ierašanās valstīs, ja pastāv aizdomas, pastāv pierādījumi, ka šajā valstī viņa uh, tiesības saskaņā ar pamatiesību hartu iespējams ir pārkāptas. Šī tiesa bija saistīta ar Afganistānas iedzīvotāju, kuru gatavojās nosūtīt apkaļ uz Grieķiju no apvienotās karalistes. Un e, šis e, Eiropas kopienu tiesa pārstāvs saka, ka tā nevajadzētu darīt. Un tad mēs esam situācijā, ministrs kungs, kurā padome nereaģē uz komisijas priekšlikumu, kas ir iesniegts 2008. gada decembrī, te jau trīs gadi jau ir pagājuši, kopš tika iesniegts šis priekšlikums. Un joprojām padome negrib to e, izskatīt un sagatavot likumdošanas aktu. Sekas ir acīm redzamas. Mūsu likumdošanas lomas vietā mēs atstājam visu tiesas rokās, un viens nolams pēc otra mums ziņo, ka Dublins regulu uh, nevar uh, atstāt negrozītu, tur ir kaut kas jāmaina, un tad es vēlos jautāt uh, polijas pārstāvjiem, vai padomu gatavojas kaut ko darīt šī priekšlikuma sakarā. Paldies, esmu pārliecināts, ka polijas valsts sekretāra vietnieks ir pieņēmis jūsu komentārus, it īpaši par šiem konkrētajiem jautājumiem, kas uh, ir svarīgi notiekošajās diskusijās par pārtvērumu paketī ir izveidojušies jauni stimuli, ņemot vērā, ka polijas prezidentūra ļoti rūpīgi strādā šo paketi. Un tagad došu vārdā Kalstahanči kungam. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem un piezīmēm. Uh, kuras mēs katrā ziņā ņemsim vērā, sagatavojot prezidentūras priekšlikums. Dāmas un kungi, es esmu pārliecināts, ka jūs tikpat skaidri kā es redzat dokumentus par patvēruma tiesību aktiem kā ļoti sarežģītus. Uh, šis ceļš meklējot līdzvaru, lai nodrošinātu pilnas tiesības tiem, kas cer saņemt aizsardzību. Viņiem ir tiesības saņemt aizsardzību, un mums tās ir jāievēro, bet no otras puses tas ir jālīdzvaro ar dalību valstīm, kuras vēlas izvairīties no situācijas, ka cilvēki, kas nav tiesīgi saņemt kādu uh, patvērumu, ļaunprātīgi izmantotu šo sistēmu, jo tas arī nāk par ļaunu tiem cilvēkiem, kuriem tiešām ir nepieciešams patvērums. Jo tādējādi mums ir arvien mazāk laika, ko viņiem veltīt. Un tas apdraud arī dalību valstu drošību, jo ja šo sistēmu ļaunprātīgi izmanto, tas grauj arī vīzu politikas elementus un mūsu robežu integritāti. Balstoties uz savu pieredzi un iepriekšēju darbu, es eh, saprotu, ka ir svarīgi šajā darbā meklēt līdzsvaru, runāju pārgrīnā brīdinājumu mehānismu, kur mēs piedāvājam. Mēs vēlētos, lai tas būtu nebirokrātisks mehānismus, kas balstītos uz dažādiem principiem, iestājot ASO, balstoties uz materiāliem, ko iesniedz dalībvalstis, un šis mehānisms ļautu mums pilnīgi skaidri parādīt, kuras dalībvalstis ir gatavas uzņemt bēgļus un kuras vēl nav pietiekami gatavas. Tām, kuras nav sagatavotas bēgļu uzņemšanai, mums būtu jāizteno kādi atbalsta mehānismi, jo šādi mehānismi jau pastāv, bet mums ir jābūt uh, pilnai informācijai, lai mēs būtu uh, pilnīgi pārliecināti, ka šīs valsts ar tādām problēmām netiks galā. Tāpat ir jābūt informācijai par ārkārtas situācijām, kad valsts apzinās, ka tām ar saviem spēkiem ir par maz. Tādēļ mēs vēlamies ievies šādu agrīnā brīdinājumu sistēmu. Tālāk par uh, Dublinas regulu Es apzinos, kāda ir situācija, un pēc pēdējām sanāksmēm padomē ir sagatavots eh, kompromisa projekts. Mēs zinām, kāds ir kompromisa aptvērums, mēs zinām, par ko dalību valstis spēja vienoties, un kur ir tie jautājumi, kurus dalību valstīm būs ļoti grūti pieņemt. Tas ir jautājums, kuru mēs centīsimies skaidrāk uh, Uh, pasniegt, bet uh, mūsuprāt sistēma, kuru mēs piedāvājam, kurā tiek uzskatīts, ka informācijas saņemšana un situācijas izvērtēšana dalību valstīm palīdzības sniegšana ļaus mums panākt situāciju, ka nākotnē nebūs atsevišķas dalību valstis, kurās patvērumu meklētājs net tiks pārsūtīts sliktāku apstākļu dēļ. Bija arī jautājums par patvērumu meklētāju no Bēļģijas. Vakar es biju klāt ļoti kaislīgās diskusijās starp prezidentūru un komisiju un Balkānu reģionu valstu pārstāvjiem. Visas iesaistītās puses īstenos pasākumus, lai ierobežotu šādu fenomenu lai gan tas gluži neiekļaujās mūsu darbā par patvērumu paketi. Bet, nu, no jebkurā gadījumā bija šāda diskusija un kopējais tons bija diezgan optimistiski, tīpaši ņemot uh, vērā Balkānu valstu nostāju. Runājot par kompromisiem, ko mēs piedāvājam uzņemšanas direktīvai, par to, kādā virzienā mēs vēlētos iet, un ko mēs piedāvājam uh, Dublinas regulai. Kā jau teicu, abi šie jautājumi par tiem padzināti 12. oktobrī runās par, uh, ministrs Millers. Jā, paldies jums par to, ka jūs ieradāties šeit tieši laikā. Un tagad es balstoties uz koordinātoru priekšlikumu kurš strādā ar šo patvērumu paketi, informēt, ka patvērumu saistītas notikums tiek rīkots šodien parlaments, kur SND koordinātoru puses sarkanais krusts, uh, augstais pārstāvis bēgļu jautājumos rīkos diskusiju par patvērumu meklētāju iespēju iekļūt Eiropas pār, savienībā, un tas notiks šodien vēlāk Špinelli ēkā. Paldies Stahančikungam, un tagad mēs esam gatavi pāriet pie kopīgās sanāksmes ar FEM komiteju, un mums būs elektronisks balsojums par Eiropas aizsardzības rīkojumu. Es ceru, ka jūs visi esat gatavi balsojumam. Please give my regards to Minister Thank you very much. Have you here. Taking note.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 Dear colleagues, if you're all... Godātie kolēģi, ja esat gatavi, tad eh, lūdzu turpināsim darbu, nesūdzēsimies par to, kā tiek ievērots laiks. Šobrīd ir komiteja apvienotā sanāksme, gan Libe, gan FAM komiteja strādā kopā. Šeit ir gan sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas biedri, gan arī pilsēm brīvību tieslietnieku lietu komitejas biedri. Iesākumā gribētu sveikt kolēģi um, Mikaelu Gustafsonu, kurš tikko ir iecelts par FAMU komitejas priekšsēdētāju. Mums ir bijusi vienmēr ļoti veiksmīga, auglīga sadarbība ar FAM komiteju. Esam priecīgi sveikt jauno FAM komitejas priekšsēdi. Dosim viņam vārdu uh, šīs sēdes atklāšanai. Es runāšu zviedru valodā nerunāšu angliski. Es esmu tikko ievēlēts šajā amatā, tas notika vakar, un kļūstot par sieviešu līdztiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vadītāju, es eh, uzskatu to par ļoti augstu novērtējumu Un viens no maniem uzdevumiem, kā jaunam šīs komitejas priekšsēdētājam, ir sadarboties ar Lības komiteju, vadot apvienoto sanāksmi. Eiropas aizardzības rīkojums, es ceru, palīdzēs cilvēkiem uh, gūt patvērumu arī citās Eiropas dalību valstīs, un ir nedrīkst aizmirst, ka vardarbības jautājums pret sievietēm ir ļoti smags, un to nedrīkst uh, aizmirst. Protams, ka tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Paldies! Es ļoti priecājos, ka tagad šo komiteju vadīs vīrietis, bet es esmu feministe un cīnos par sieviešu līdztiesību, bet vai nav tā, ka šī sieviešu tiesību dzīvuma līdztiesības komiteja vairāk tā kā vārās pati savā sulā un sieviešu līdztiesība ir viens no, viena no pamattiesībām, pamatbrīvībām, tāpat kā vīriešu tiesību ievērošana. Vai jūs varētu šo jautājumu pacelt tādā kvalitatīvi jaunā līmenī? Un es domāju, ka tad jūs saņemsiet atbalstu no visa parlamenta, nevis vienkārši diskutēsiet tikai savā lokā. Man, all... Tagad nav īstais brīdis diskusijām par dzimumu līdztiesību. Visiem jābūt līdztiesīgiem, tas ir skaidrs bet Gustafsona kungs, protams, var jums atbildēt. Paldies! Es nezinu, kā bija agrāk, bet varu jums apliecināt, ka līdztiesības jautājums man Manā saprašanā nav tikai sieviešu jautājums. Tas ir jautājums, kas saistās ar demokrātiju un cilvēktiesībām. Un tieši tāpēc vīriešiem un sievietēm ir jābauda vienādi priekšnoteikumi, vienādi noteikumi un nedrīkst pieļaut diskrimināciju dzimuma dēļ. Un arī vīriešiem ir nopietni jāuztver šis jautājums un jāattīsta cilvēktiesības. Paldies, Gustafsona kungs! Tagad mums ir iespēja noslēgt ilgas un garas diskusijas par Eiropas aizsardzības rīkojumu. Mēs veltījām daudz laika un enerģijas šim jautājumam, sadarbojoties ar sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju un pārvarējām daudz grūtību ceļā. Esam labi strādājuši un abi referenti, abas referentes, uh, uh Romero kundze un Žimenesas uh, kundze, uh, ir ieguldījuši ļoti daudz darba. Un šodien mūsu vidū ir arī Ecio Perillo kungs, kurš uh, strādāja ar, sastrādās ar mūsu komiteju, kā nu, juridiskā dienesta pārstāvis un ir iecelts tagad par Eiropas kopienu tiesas tiesnesi. Tātad viņš darbosies tā saucamajā uh, administratīvajā tiesā, Eiropas kopienu tiesas ietvaros. Sveicu jūs uh, šo jauno amatu. Un Tagad došu vēl vārdu mūsu referentēm, Romero kundze. Jūs varat uzrunāt uh, publiku pirms balsojuma. Paldies, priekšādātāji! Šodien tiešām ir liela diena sievietēm, sevišķi Eiropas sievietēm. Ļoti nozīmīga diena, veidojot tiesiskuma telpu Eiropā Tas ir ne tikai, ne, ne tikai drošības telpa, tagad tā ir arī tiesiskuma telpa. Un tieši šī iemesla dēļ mēs pieņemsim Eiropas aizsardzības rīkojumu, kuru spē, varēs izmantot jebkāda veida cilvēki, kas cietuši no vardarbības, arī sievietes un bērni, cilvēki, kur, kas, kuru dzīvība ir tikusi apdraudēta. Uh, Es ļoti priecājos, ka tagad šis mehānisms ir izstrādāts un ļoti priecājos par šo rezultātu un gribu teikt lielu paldies Spānijas prezidentūrai, jo 2010. gada sākumā tā nāca klajā ar šo iniciatīvu un divas dalību valstis ļoti aktīvi piedalījās iniciatīvas tālākā attīstībā. Tā ir Polijas prezidentūra tā novērsa šīs iniciatīvas bloķēšanu un Eiropas aizsardzības rīkojums tika atbalstīts arī plenārs sēdē, pateicoties Polijas prezidentūras pūliņiem um, pastāvēja draudi, ka komisijas dēļ šo, um, šo likumu aktu varētu aizkavēt vai nobloķēt, bet tas netika pieļauts un arī tā saucamā civilā uh, vai pilsoņu regula arī tiek, tiek skatīta tālāk. Mēs varam šodien pieņemt šo instrumentu, un pat ja mēs ar to izglābsim vienu dzīvību, arī tas ir bijis pūliņu vērts. Paldies! Tagad lūdzu Himeneses Beserilas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka mēs visi apzināmies, par to ārkārtīgi sarežģīto ceļu, kādu ir izgājis šīs instruments savā pieņemšanas gaitā, bet šodien neapšaubām ir ļoti laba diena, mēs varam lepoties ar paveikto darbu. Šī ir lieliska diena visiem vardarbības upuriem, kas priecājas par šāda te aizsardzības rīkojuma pieņemšanu Protams, ir dalību valstu attiecīgie rīkojumi, kas pastāv, bet Eiropas aizsardzības rīkojums līdz šim nav pastāvējis. Tas palīdzēs jauniešiem, sievietēm, kas cieši no cilvēku tirdzniecības un vardarbības un dažādiem citiem upuru veidiem, upuru grupām. Tas, ko mēs šeit daram, ir pieņemam tiesību aktus, kas aizsargās upurus. Ierodoties strādāt Eiropas parlamentā, es konstatēju, ka ir dažādi trūkumi un plaisas mūsu izpratnē par likumdošanu, kas attiecas uz upuriem. Lielas paldies komisijai par šīs te upuru pakotnes izstrādi. Es būšu viena no referentiem. Domāju, ka beidzot mēs pievēršam šiem upuriem vajadzīgu uzmanību un tādējādi izrādam viņiem cieņu. Gribētu pateikties Polijas prezidentūrai, kas ir spējusi veiksmīgi navigēt un kuģot šajos te ārkārtīgi duļķēnajos ūdeņos. Plenārsēdē mēs pieņemsim šo te Eiropas aizsardzības likumu, gribu pateikties referentiem, sekretariātam, visiem, kas iesaistījās darbā. Paldies visiem ēnu referentiem. abu komiteju pārstāvi, manuprāt, var patiesi lepoties par to, ka tagad mēs palīdzam Eiropas Savienībā visiem upuriem. Tas būs kā tāds paraugs, ko varēs nokopēt arī citas valsts pasaulē. Paldies! Tas tā tad ir gala punkts un pēdējais punkts, ko mēs pieliekam šim te garajam ceļam, ko ir izgājis rīkojums. Tas ir būtisks ieguldījums šajā te brīvību tieslietu un iekšlietu jomā, ko mēs veidojam saskaņā ar Lisabonas līgumu. Mēs tādējādi arī raidām signālu Eiropas pilsoņiem, ka esam šeit, lai rūpētos par viņiem, par viņu tiesībām, par viņu drošību, aizsardzību, īpaši aizsargājam tos, kas jau ir kļuvuši par noziegumu upuriem. Mums viņi ir jāaizsargā, un tādēļ šī iniciatīva ir ļoti svarīga. Tā tiešām aizsākās Spānijas prezidentūras laikā, un šobrīd eh, mēs esam jau paredzējuši galīgo balsojumu. Tie ir tiešām īsti svētki. Un mēs vienkārši nobalsosim ar vienu balsojumu, kā man šeit sekretarietā saka. Tas būs ļoti īsi un ātri. Mēs varam to darīt paceļot rokas vai elektroniski. Tātad paceļot rokas jūs vēlaties. Vai kāds vēlas, lai mēs balsotu elektroniski? Es domāju, ka elektroniski balsojot, mēs redzēsim balsu skaitu, kas atbalsta šo dokumentu. Tātad es ierosinu balsot elektroniski. Sāksim balsot. Now the vote is closed. Beidzam balsot. Liels paldies, tiešām skaists rezultāts. 55. 55 balsis par, neviens nav pret un neviens arī neaturs. Lielas paldies visiem, paldies Gustafson kungam. Mēs tiešām uh, gaidām ar prieku sadarbības iespējas ar FAM komiteju. Yeah. <laughs> It's always the same story with, yeah, with, this, with this milk boat.